Uh, good morning, everybody. Um... Labrīt, dāmas un kungi. Gribētu aicināt jūs ievērot klusumu, lai mēs varam sākt darbu. Man liels prieks jūs sveikt mūsu svarīgās sēdes otrajā daļā, kas ir šorīt no rīta. Uh, can people find seats? Gribu aicināt jūs ieņemt vietas, ja esat nolēmuši piedalīties šajā komitejas sēdē. Uh, Arī tie, kas ir zāles aizmugurē, tiek aicināti ieņemt vietas, lai mēs varam sākt darbu. Uh, so, um, welcome to... Paldies! Sveicu jūs visus sēdes otrajā daļā. Atgādināšu par šīs dienas darba kārtību ir paredzēti ļoti svarīgi jautājumi par diviem svarīgiem ziņojumiem. Viens ir par publisko iepirkumu, pie kur strādā mūsu komiteja šobrīd, Debatēm par publisko iepirkumu paredzēta pusotra stunda, un tas arī parāda to, cik svarīgs ir šis jautājums. Pulksten 10.30 sāksies viedokļu apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem un ekspertiem par kādu citu ļoti svarīgu jautājumu, proti par strādājošo nosūtīšanu. Un pulksten 12. būs uh, Nākamais jautājums. Verņo kundze piedāvās mums savu ziņojumu par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu pēcpusdienā. Atgādināšu, ka šī sēde tiek raidīta internetā. Man liels prieks sveikt arī mūsu klausītājus. Es domāju, ka tādu būs daudz. It īpaši jautājumā par publisko iepirkumu noteikti cilvēki sekos tam, kā uh, turpinās darbs pie šī jautājuma. Man prieks šeit sveikt referentu Marku Tarabelu, tāpat arī ēnu referents Franku Engelu, kas pārstāv tautas par partiju. Kreutzmann kungs vēl nav ieradies, viņš pārstāv ALDE politisko grupu. Čacimar Kakis kungs izrādās runās Aldes vārdā. Rūlas kundze ir ieradusies, es pats arī pārstāvēšu savu grupu un Koziček kungs savu grupu. De Jonga kungs vēl nav ieradies, Saldīnī kungs ir klāt un viņš pārstāvēs EFD politisko grupu. Tie tātad īsi ievadvārdi un tagad aicināšu Marku Tarabelu atklāt debatas par tiem grozījumiem, kurus viņš ir saņēmis. Un viņš arī iezīmēs tālāko attīstības ceļu. Lūdzu, referenta kungs, man liels prieks jūs aicināt izteikties. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Tik tiešām šodien mums ir jārunā par pieciem pirmajiem jautājumiem par procedūras izvēli, par publiskā tirgus strateģisko izmantošanu par dokumentācijas samazināšanu, tātad par birokrātijas samazināšanu, ceturtkārt E publiskais iepirkums un piektkārt MVU pieejas uzlabošana publiskajam tirgum. Taisnība šīs tiesība akti ir ļoti svarīgi, jo publiskais iepirkums ir ļoti būtisks iekšējā tirgus aspekts, kas var palīdzēt to harmonizēt. Komisārs Barņē pavisam nesen pareizi atgādināja, ka publiskais iepirkums veido aptuveni 19% no Eiropas Savienības IKP. publiskais iepirkums, līdz ar to tieši var ietekmēt publiskos izdevumus. Uh, Eh, kurus eh, tieši ietekmē Eiropas parlaments un arī padomi. Ir jāņem vērā patreizējais konteksts. Konteksts ir vajadzīga ne tikai ekonomikas atdzīvināšana, bet ir nepieciešama lielāka konsekvence, vairāk kopīgu noteikumu visām valstīm, mazāk protekcionismu. Modernizācijai jānotiek ieviešot efektīvus tiesību aktus, kas varētu garantēt Eiropas modeļa uh, pastāvēšanu. Tas varētu palīdzēt būt konkurētspējīgiem mūsu uzņēmumiem un palīdzēt sasniegt sociālos un vidas standarts. Godātie kolēģi, šodien šiem te, par šiem mērķiem mēs arī debatēsim, ņemot vērā jūsu grozījumus. Tie ir iesniegt lielā skaitā. Liela daļa no šiem grozījumiem šķiet nav tik ambic ambiciozi, kā mēs to varbūt vēlētos, runājot par iekšējo tirgu un kā vēlētos pilsoņi ir atsevišķi grozījumi, kas runā par augsta līmeņa sociālo modeli, veselības aizsardzību, vidas aizsardzību. E, šeit gribētu minēt Sipels kundzes, Koferatī, Petikainens kundzes un citus grozījumus, kas runā par šiem jautājumiem. Tirgus harmonizācijai jābūt ir prioritātei, un publiskais iepirkums ir viens no pamatelementiem šī mērķa panākšanai. Uh, direktīvas 24. pantā ir paredzēts tieši ieviest šos te principus visās dalību valstīs. Vienkāršošana ir viens no galvenajiem šīs direktīvas mērķiem. Mēs visi runājam par vienkāršošanu, visiem kopā mums jāpanāk, lai tā arī notiktu dzīvē. Jāsaka, ka šo te vienkāršošanu līdz šim mēs neesam ņēmuši vērā, un arī grozījumi to pierāda. Tie nebūtu nevienkāršo sistēmu. Debašu iesākumā es gribētu teikt, ka vienkāršāka sistēma nenozīmē procedūru samazināšanu. Mums ir nepieciešams izdomāt jaunas procedūras, kas vienkāršotu viņu dzīvi, piemēram, e-pasūtījums. Jādomā ir ne tikai par uzņēmēju situāciju, bet arī par tiesu sistēmu, jo tās būs uh, Eh, tās, kuras arī skars visi šie jauninājumi. Domāsim par to, cik lielā mērā šie jaunie tiesību akti būs īstenojami. Par procedūrām, par konkurences procedūrām, tai ir jābūt pietiekami caurskatāmai, caurskatāmākai nekā šobrīd. Paldies Argo un Kosjušņiks kundzei, kas iesnieguši grozījumus attiecībā uz 24. pantu trešo apakšpunktu par caurskatāmības veicināšanu, tanīpat laikā saglabājot elastību. Tālāk mums ir arī jāizdara zinām izvēle. Mēs visi zinām, ka konkurētspējīgs dialogs ir sistēma, kas nav pietiekami labi darbojasies kā pārējais sistēma. Bieži vien šis dialogs ļoti ilgs, bieži vien tas ilgs piecus gadus un nenoslēdz Līdz ar to komisija ir nākus klēra alternatīvo priekšlikumu par partneru attiecību dibināšanu līgumslēdzēju iestādēm. Šis konkurētspējīgais dialogs un līgumslēdzēju di dialogs varbūt ir skaisti vārdi, bet ir jāskatās, kā tas darbosies praksē. Nevajag izvairīties no veselīgas konkurences uzņēmēju vidu. Um, Protams, mēs negribam aizmirst arī par novatoriskām pieejām. Taču šie vārdi bieži vien ir pievilcīgāki nekā tā realitāte, ko tie apraksta, un šī realitāte tieši ir vissvarīgākā. Mums ir jāmēģina būt skaidrākiem šīs procedūras definēšanā procedūrai jābūt ir vienotai, tādai, kas pieļauj novatorismu un tādai, kas var tikt izmantot arī konkrētos sektoros ar savu specifiku. Engelkungs un Hārborkungs ir savos grozījumos pārrakstījuši šo te uh, publisko partnerattiecību būtību. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt vēl par šīs pieejas uzlabošanu. Otrais problēma loks ir publiskā iepirkuma strateģiska izmantošana. 40. pantā ir runa par dzīves ciklu un par sociāli ilgtspējīgu publisko iepirkumu. Uh, Protams, juridiskie dienesti būs tie, kas izvērtēs, vai publiskais iepirkums notiek saskaņā ar sociālajiem vīdes aspektiem un ne tikai ar e, iepirkumu ekonomisko vērtību. Šajā jomā ir tiešām ļoti būtiski jāpiedomā par stratēģisko lomu publiskajam iepirkumam un par caurskatāmību e, vēlreiz gribētu uzsvērt tehnisko specifikāciju lomu. Daudzi grozījumi izsaka bažas par šo te tehnisko specifikāciju eh, pielietojumu šobrīd. Tad, ja līguma izskatīšanas komisija eh, var izvēlēties starp dažādiem piedāvātajiem eh, iepirkumiem, tad viņiem jāņem vērā arī šie aspekti. Gribu pateikties deputātiem, kas ir atbalstījuši un arī e, joprojām turpina atbalstīt visizdevīgāko ekonomisko piedāvājumu. Tā, manuprāt, ir loģiska pieeja. Lai mums ir jāuzlabo publiskā iepirkuma kvalitāte Eiropā. E, protams, ka pastāv arī šie te izņēmumu gadījumi, izņēmumu klauzulas, kas attiecas uz atsevišķiem gadījumiem. Esmu runājis savā ziņojumā arī par apakšlīgumu uzņēmējiem. Jāsaka, ka pārāk bieži publiskais iepirkums eh, notiek eh, ne pēc visiem likumiem, tādēļ, kā tiek slēgti ļoti daudz šie apakšlīgumi, kas ne, netiek slēgti pēc pamatnoteikumiem publiskajā iepirkumā. Eh, tieši šajā nekontrolētajā ķēdes daļā notiek eh, dažādi pārkāpumi, pakalpojumus un preces piegādā uzņēmumu, kuriem varbūt nav uh, vajadzīgā kompetence. Mums ir nepieciešams ieviest tādu sistēmu, kas saukt pie atbildības arī šos ķēdes posmus. Komisija 62. pantā runā par citu uh, uh, iestāžu kapacitātes izmantošanu. Līgumu piešķīrējs var pieprasīt, lai ekonomiskie uzņēmumi un apakšuzņēmēji kopīgi būtu atbildīgi par tirgus noteikumu ievērošanu. Man personiski liekas, ka ir ļoti svarīgi ļoti precīzi definēt un reglamentēt uh, apakšlīguma slēgšanu, apakšlīguma slēdzēju uzņēmums un attiecības starp līguma slēdzēju pusēm visā šajā iepirkuma ķēdē. Trešais un ceturtais tēma loks ir tā kā tāds deserts. Mēs visi droši vien varam vienoties, ka dokumentu apjomu samazināšana mums nāk par labu, tāpat arī e-iepirkums ir labs jauninājums. Uh, vienkāršošanas noteikumi nedrīkst fragma, pārāk fragmentēt un e-iepirkumu nedrīkstam pārcelt pārāk tālu nākotnē. Izņēmums nevar izmantot tā, lai publiskās iestādes nesaņemtu precīzi informāciju. Ja pārēj uz e-komerciju mēs nodrošināsim tikai kaut kādā publiskā iepirkuma proporcijā, tas nebūs loģiski, jo tā mēs ieviesīsim vairāk šķēršļu nekā atvieglojumu uzņēmumu darbībai. Eh, ir atsevišķi uh, deputāti, kas uzskata, ka līdz 2017. gadam jāpārceļ tā ieviešana, un arī tad ne visiem. Mm, domājams, ka šī ieviešana ir tomēr jāpanāk harmoniskā veidā. E publiskais iepirkums ir jāievieš izmantojot vienu savstarpēji saistītas uh, platformas. Vairāk deputāti ir iesnieguši grozījumus par to. Piektais problēma loks par MVU pieejas uzlabošanu publiskam iepirkumam. Tā ir tāda tā kā ūdenšķirtne, varētu teikt. Tiešām ir nepieciešams, lai MVU vairāk iesaistītos publiskajā tirgu. Tas panā, ļaut mums panākt lielāku dinamiku, taču tanīpat laikā. Domāju, ka jāatstāja lielāks izvēles iespējas līguma piešķīrējiem. Jo var rasties daudz un dažādi šķēršļi. MVU sastopas reizēm ar šiem te lielajiem eh, sliekšņiem, iesaistoties dažādos līgumos Domāju, ka tieši par šiem te sliekšņiem, kas kļūst par tādiem kā šķēršļiem MVU pieeja publiskajā iepirkumā, mums vajadzētu debatēt domāt par to, kā publiskajām iestādēm vajadzētu reaģēt, un mēs gribētu piešķirt lielāku elastību līgumu piešķīrēju komisijām. Nobeigumā es gribētu pateikties visiem Engelkungam, Čacimarkakis kungam, Kreutzmann kungam, kā ēnu referentiem no Aldi grupas, Rūlas kundzei, Ār Harbor kungam, De Jonga kungam, kas katrs pārstāv savas grupas ēnu referentu lomā. Salvini kungu, diemžēl, nepazīst, nekad neesmu uh, ar viņu ticies. Ārī, kur viņš šeit sēž zālē, man liels prieks jūs redzēt, Salvini kungs. Beidzot, es jūs redzu zvaigā. Uh, Jūs zināt, ka ir notikušas vairākas sēdes gan IMCO komitejā, gan dažādās darba grupās, gan arī ēnu referenti ir tikušies savā starpā ar mani jo neapšaubāmi šīs jautājums ir ļoti pretrunīgs, un mūsu idejas nebūtu neiet viss vienā virzienā. Tās ir arī pretrunīgas. Es ceru, ka beig beigās mēs nonāksim pie konsensus par šīm divām direktīvām, kas uzlabos situāciju gan uzņēmumu darbībai, gan arī iestādēm, kas piešķir šos te publiskos līgumus. Uh, uh, 2004. gada direktīva ir grūti sagramojama, kaut arī tā nav vēl pilnībā ieviest visās valstīs. Arī manā valstī es zinu, ka sastopas iesaistītās personas grūtībām. Es ceru uzlabot šo te uh, tiesisko pamatu šim jautājumam. Paldies! Liels paldies par šiem ievadvārdiem, kas bija ļoti uh, izsmeļoši, bet uh, vispirms ievad komentāri daži, daudzi no jums zina jau šo ķekaru klasteru procedūru, bet es uh, nezinu, vai jūs visi zināt, ka mums ir iesniegt 1593 grozījumi, kas arī liecina par šī jautājuma lielo nozīme. Mēs, protams, nevarēsim visus grozījumus uh, izdiskutēt šodien, bet mums ir arī sagatavots uh, darba dokuments par klasteriem, kas tiks izsūtīts pa e-pastu. Uh, es lūgtu kolēģus galvenokārt runāt vispirms par kontekstu Tāpat um, zālē ir pārstāvēta Eiropas komisija, no tirgus ģener ģenerāldirektorāta pārstāvji ir. Un uh, šodien mēs tikai ievadām mūsu turpmāko mēnešu darbu. Jā, priekšsēdētā, jums ir taisnība jāatgādina, kas ir šie klasteri. Šo terminu ieviesa Dānijas prezidentūra, sadalo direktīvu pamat tēmās, kas uh, attiec uz noteiktiem pantiem direktīvā. Tātad es jau atgādināju, pirmais ir uh, procedūra izvēle, otrais iepirkuma stratēģiska izmantošana, treškārt birokrātijas samazināšana, ceturtais ir e iepirkums, piektais mazo vidējo uzņēmumu piekļuvas nodrošināšana uh, publiskiem iepirkumiem, sestais uh, ir uh, piepri, pieprasījuma ietekmēšana, septītais ir citas procedūras, piemēram, publikācijas termiņi. Astotais ir uh, veselīga, taisnīga procedūra par vispārīgiem noteikumiem, lai novērstu, teiksim, pārāk zemus piedāvājumus un citas novirzes. Devītais ir pārvaldība attiecībā uz statistiku, atskaitēm un citiem jautājumiem. Un desmitais klasters ir definīcijas un aptvērumi attiecībā uz sliekšņiem un griestiem un uh, arī dažādi nom nomenklatūras jautājumi un definīcijas šeit ir iekļauti. Tas, eh, to es atgādināju, lai būtu lielāka skaidrība, par ko mēs runājam. Eh, par abām direktīvām kopā ir iesniegt 2500 grozījumi aptuveni. Mēs eh, pagājuši nedēļa Strasbūrā jau tikāmies Un šodien mums būs diskusija par pirmajiem pieciem klasteriem, un pēc tam mums būs 5. novembrī diskusija par uh, otriem pieciem klasteriem. 25. septembrī notiks sanāksme par 3., 7. un 8. klasteru. 10. oktobrī notiks diskusija par otro klasteru, kas ir uh, pelnījis sanāksmi viens uh, pats. Pēc tam 18. oktobrī būs ēnu referentu sanāksmi par otro un desmito klasteru un 25. oktobrī par desmito un devīto klasteru 7. Eh, un 13. novembrī par 5. un 6. klasteri un 21. novembrī cerams notiks pēdējā ēnu referentu sanāksme par vēl neatrisinātajām problēmām. Un vēl 28. novembrī notiks eh, kompromisa grozījumu apspriešana un balsojums eh, ir šobrīd paredzēts 29. novembrī IMCO komitejā, bet, protams, šis grafiks vēl var mainīties, jo ir atkarīgs viss no tā, kā mēs virzīsimies uz priekšu šajās dažādās sanāksmēs. 10. decembrī visticamāk notiks uh, balsojums par sektora direktīvu. Uh, nē, vai nu 10. vai 18. vai nu Strasbūrā, tas būs 10. decembrī vai 18. decembrī šeit Tad, uh, cerams, parlaments pabeigs darbu pie šīs direktīvas, to mēs visi varētu vēlēties. Šādu vēlmi ir paudis Franks Engels, bet es domāju, ka arī citi kolēģi atbalsta šādu uh, mērķi. Tas bija mūsu darba grafiks turpmākajām nedēļām un mēnešiem. Priekšsēdētājs, es arī gribu teikt, ka koordinātori šo Um, pēcpusdienu neformāli tiksies, lai apstiprinātu šādu darba, darba grafiku. Es domāju, ka jums izdevās mūs pārliecināt un ka mēs atbalstīsim šo ierosinājumu. Mums arī ir jāinformē visas ieinteresētās puses, lai tās varētu iesaistīties un sakot mūsu diskusijām. Tagad es uh, vēlētos, lai mēs uzklausām ēnu referentu viedokli un arī uh, citi deputāti varētu piedalīties. Tātad Stailers kundze, Gebhārdas kundze, Džurāna kungs. Vai vēl kāds vēlas um, piedalīties diskusijās? Švāba kungs arī. Tad vispirms dosim vārdu ēnu referentiem, vispirms Engelkungs un tad Šakcimakakis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos arī referentam par pirmo uh, informāciju, ko viņš mums sniedza. Viņš in, īsteno tādu vairāk matemātisku, aritmētisku pieeju nekā es. Es neesmu tik. Uh, neesmu tik uh, matemātisks ar visiem 1874 uh, grozījumiem. Es uh, gribētu tādu liriskāku pieeju pats izvēlēties. Un es uh, varbūt mazāk atsaukšos uz cipariem, nekā to ir pieredz darīt Marks lūdzu par to mani atvainot. Es tā īsumā apskatīju visus šos iesniegtos grozījumus, protams, var konstatēt vietokļu atšķirības pat politisko grupu iekšienē. Tā tad um, es paudīšu visumā tautas partijas viedokli, bet citi, dažiem kolēģiem varbūt ir savs individuāls viedoklis par atsevišķiem punktiem. Sākumā gribu norādīt, ka likumā nevar visu noregulēt attiecībā uz publiskiem iepirkumiem. Man šāda pārliecība ir radusies strādājot kopā ar Rūlas kundzi pie diviem iniciatīvas ziņojumiem šajā sasaukumā. Uh, Mēs varam eh, veidot stratēģisku ievirzi, bet mēs nevaram visu noregulēt uh, tiesību aktos. Tāda ir vispārēja manas grupas nostādne. Mēs, diemžēl, nespējam uzlabot visas, visu pasauli, pieņemot arī tiesību aktus par uh, publiskiem iepirkumiem. Tas mums jāpatur prātā. Tagad nedaudz par uh, stratēģisko pieeju. Daudz, kas uh, šeit ir patiesībā saistīts ar līguma piešķiršanas uh, kritērijiem. Eh, šeit varam, protams, diskutēt par to, kāds labāk saīsinājums izmantojam smit vai meat. Man labāk patīk meat. Un tādēļ eh, vajadzētu drīzāk domāt par izdevīgāko ekonomisko piedāvājumu un likt ak akcentu uz šo pieeju salīdzinot ar pašreizējo noregulējumu, kas ir paredzēts likumdošanā. Protams, šeit var eh, arī apspriest jautājumu par zemāko cenu, cik eh, pamatots ir šāds kritērijs. Protams, mūsu starpā jau ir eh, domstarpības par šiem jautājumiem. Daudzi kolēģi ne tikai manā grupā, bet arī citās grupās atzīst, ka pastāv vēlme samazināt transporta izdevumus, lai rosinātu vietējo ražošanu. Juridiski es nezinu, vai tas ir uh, pamatoti. Es šeit saskatu tomēr iespēju uzstāt uz to, lai kaut kas tiktu ražots vai pakalpojums tiktu sniegts Eiropas Savienības teritorijā. Un tādējādi veidot Eiropas Savienības identitāti va, publiskajos iepirkumos. Šāds risinājums man šķiet iespējams mēs, manuprāt, mēs nedrīkstam uh, koncentrēties pārāk uz vietējo ražošanu, jo tas ir pretrunā ar uh, iekšējā tirgus principiem. Tālāk par savstarpējības principu. Varu teikt, ka tas ir uh, saistīts ar vēl citu jautājumu, un šeit ir pretēji viedokļi. Uh, Šobrīd tiek gatavoti tiesību instrumenti, bet mēs nedrīkstam dažādus jautājumus sajaukt. Protams, var jau ieskicēt atsaucas uz citiem dokumentiem šajā direktīvā, bet šie, šie dokumenti vēl nav pieņemti. Es tomēr izvēlēt uzskatos, ka mēs nedrīkstam paredzēt piekāpšanos eh, šajā tiesību aktā par publisko iepirkumu, jo šie jautājumi tiks atrisināti vēlāk citos dokumentos, un mēs nezinām, kādi šie tiesību akti konkrēti izskatīsies. Tādēļ mums vajadzētu izvēlēties vispārēju, vispārēju pieeju šajā tiesību aktā. Tā Tālāk par transponēšanu. Šī direktīva ir jātransponē visur un pilnībā. Man labāk būtu paticis, ja, būtu, ja tā būtu bijusi regula, jo pretējā gadījumā, ja tiek pieņemta direktīva, var rasties problēmas ar transponēšanu, jo direkt dalību valstis var ne visu transponēt, un tas tikai sarežģīs uh, situāciju ar kopienas tiesību aktiem. Protams, mums ir uh, jāatbalsta novatorisms par sociāli ilgtspējīgu ražošanu. Tas ir jēdziens, ko ir uh, izgudrojis mans kolēģis Marks Tarabella. Es viņam varētu piešķirt autortiesības attiecībā uz šo jauno jēdzienu, bet tomēr gribētu norādīt, ka runājot par vispārējām, eh, vispārējām tiesību aktiem, šeit mēs radām speciālas tiesību normas. Speciālā tiesību aktā mēs uh, izgudrojam parasti jēdzienus, kas tiek vispārēji īstenoti. Jāsaka, šāds jēdziens par sociāli ilgtspējīgu ražošanu pagaidām nepastāv, un mums uh, varētu rasties grūtības ar uh, šāda jēdziena ieviešanu. Redzēsim, kas notiks, kāds risinājums tiks rasts. Vēl viens jautājums, kas mūs uh, ar ko mēs uh, nodarbojamies uh, šajā uh, rīta sēdē, ir tas, kā nodrošināt maziem vidējiem uzņēmumiem labāku piekļuvi valsts iepirkumiem. Varētu būt, ka iepirkums tiek sadalīts tādās kā um, partijās vai daļās un mums tikai varbūt vajadzētu runāt par principiem, bet neatrisināt visu detaļās. Un, uh, runājot par, ja mēs sāksim pārāk iedziļināties detaļās, runājot par griestiem un sliekšņiem un citiem jautājumiem, tad mēs tikai sarežģīsim konkursa komisiju darbu, nevis to vienkāršosim ja mēs paredzam, ka eh, paredzam, ka virs kaut kādas liekšņa ir jāsadala publiskais iepirkums daļās, vai tad radīsies jautājums, kāds tad ir šis saprātīgais slieksnis. Jā, tiek noteikti daž, eh, publiskā iepirkuma sadalīšana daļās, tad jautājums, cik daļās ir jāsadala un tā tālāk un tā joprojām. Tādēļ mums vajadzētu drīzāk uh, vispārīgāku pieeju īstenot un pārāk neiedziļināties detaļās šajā gadījumā. Tāpat eh, sarežģīts jautājums ir eh, šis eh, sliekšņu jautājums. Tā kā Eiropas Savienība darbojas arī starptautiskā mērogā, tad būs uh, grūti uh, šo sliekšņu jautājumu atrisināt uh, attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem. Varbūt būtu tādēļ jāiekļauj pārējas noteikumi, ka tad, kad uh, beigsies uh, nacionālo starptautisko instrumentu darbības laiks, tad vajadzētu šos sliekšņus harmonizēt Eiropas Savienības līmenī. Un tālāk nākošais jautājums ir apakšlīgumu slēgšana. Es domāju, nākotnē būtu skaidrāk jānosaka, uh, kāda ir mūsu pieeja šiem apakšlīgumiem un apakšuzņēmējiem. Šeit ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un uh, konkursa komisijā jau no sākuma ir jāsaņem informācija par to, kādi apakšuzņēmēji kādus uh, darbus veiks, kādā apjomā, par kādu summu lai būtu iespējams izvērtēt, vai arī apakšu uzņēmēji spēs izpildīt uh, prasības, kas tiek izvirzītas. Es uh, tomēr uzskatu, ka man kolēģa ierosinājums, uh, kas ir iekļauts dokumentā par visu apakšu uzņēmēju ķēdi, ir pārāk tālajoši un ir grūti izpildāms. Un šeit šis noteikums par trījiem, pieciem vai septiņiem ar pussecīgiem līmeņiem, ka tas, manuprāt, ir pārāk detalizēts un nav izpildāms, un mēs, mums šeit nevajadzētu žonglēt ar skaitļiem, jo galu galā nevienā tiesā mēs nespēsim aizstāvēt šādu nostāju, un tā pašā laikā Mums arī vajadzētu paredzēt prasības par atbildību apakšu uzņēmēju ķēdē. Tā būtu daudz racionālāk, saprātīgāk pieeja. Tāda bija mūsu, tāds bija mans sākotnējais ieguldījums. Es vēlos pateikties kolēģim referentam par viņa veikumu. Šobrīd uh, ir politiski sarežģīts uh, periods, mums ir arī uh, jā uzņemas atbildību mūsu vēlētāju priekšā. Ceru, ka uh, mums būs veiksmīga sadarbība turpmāko nedēļu un mēnešu laikā. Paldies, Engela kungs. Tagad vārds Čecimā uh, Kakis kungam. Un paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, jums izklāstīt Alde grupas nostāju. Īsnībā to vajadzētu darīt Kreutzmanu kungam, bet viņš pašlaik darbojas citā komitejā. Uh, Es runāšu pa eh, šiem klasteriem. Es vēlēšu, vēlētos jums eh, pastāstīt arī par eh, mūsu vakardienas iekšējo sarunu rezultātiem. Pirmkārtām, plašāka izvēle un procedūra. Ir jāatcerās, ka nevienmēr ir jābūt pieejamām vienām un tām pašām procedūrām visās valstīs. Protams, ja runa par jaunām procedūrām, tad tām ir jābūt caurzemām un godīgām mm, noteikti ir jāvēršas pret korupciju un ir jānodrošina uh, ekonomikas izaugsme. Protams, ka mums vajadzētu saīsināt pašreizējās procedūras, tām ir jābūt īsākām nekā pašlaik, bet varbūt tām ir jābūt nedaudz garākām nekā komisijas ieteiktais. Uh, otrais par uh, līgumu piešķiršanu. Šeit noteikti vajadzētu vērsties pret konkurences ierobežojumiem un caurredzamības ierobežojumiem. Tikai tehniskajās specifikācijās varētu atsaukties uz konkrētiem procesiem, uh, un noteikti tam visam ir jānotiek saskaņā ar noteiktajām procedūrām. Līguma piešķīrējiem ir jāizvirza tādi kritēriji, kā piemēram ekonomiski izdevīgākais piedāvājums, bet, ja ir runa par standartizētiem piedāvājumiem, tad šeit uh, Tikai šeit drīkst runāt par zemāko cenu. Ja runa par ekonomiski izdevīgo, izdevīgāko piedāvājumu, tad nedrīkstētu atsaukties uz sociālo situāciju. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais punkts, par kuru mums vajadzēs noteikti diskutēt. Šķiet, ka referentam šeit ir mazliet eh, citādāka nostāja. Protams, Alde vienmēr iestājas par labāku sadarbību. Nedrīkstētu būt eh, diskriminācija attiecībā uz līguma priekšmetu. Šajā eh, izvirzītajā konkursā noteikti ir jānorāda, kas tad ir eh, konkrētais līguma priekš, priekšmets. Mēs apsveicam to, ka tiek gatavota līguma piešķiršanas pase Eiropas līmenī. Noteikti nevajadzētu pieprasīt papildu paskaidrojumus, kas nav iekļauti šajā uh, kopējā pasē, bet šajā pasē noteikti ir jāparādās uz uh, tiem uh, principiem, kas ir iekļauti līgumā. Mēs piekrīt, piekrītam Malkolmam Hārboram, ja runa par uh, īstenošanas termiņu. Līdz 2017. Uh, gadam uh, dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt vismaz 70% procedūru elektroniskā formā. Un pēc tam visi šie līgumi būtu jānodrošina elektroniskā formātā. Mēs piekrītam šai divu posmu procedūrai, jo tā šķiet reālāka nekā komisijas piedāvājums, kas paredzēja visu nodrošināt elektroniski jau līdz 2016. gadam. Mazie un vidējie uzņēmumi, vienkāršākas procedūras eh, šiem uzņēmumiem noteikti vajadzētu eh, nodrošināt, lai vairāk mazie un vidēji uzņēmumi piedalās šādās publiskā iepirkuma procedūrās. To varētu panākt tādā veidā, ka uh, līguma piedāvātājs jau savā uh, publiskajā piedāvājumā paredz šādus principus, proti MVU iesaistīšanu. Tāpat arī ir jāparedz, eh, ka konkursa dokumentācijā tiek runāts par apakšlīgumslēdzēju apmaksāšanu eh, dalībvalstu līmenī, bet Eiropas līmenī to noteikti nevajadzētu noteikt par saistošu. Priekšādētāji tāda būtu Aldi grupas nostāja. Vēlreiz vēlētos jums pateikties par labo sadarbību. Paldies, Kacimarkakis kungam, tagad Rūlas kundzei vārds. Paldies, es arī vēlētos pateikties referentam. Mēs esam jau mm, tikušies ļoti konstruktīvās sanāksmēs. Es vēlētos norādīt visiem deputātiem, kas atrodas telpā. Mums noteikti situācija izrādīsies ļoti sarežģīta. Mm, vēlētos norādīt uz publiskā iepirkuma vienkāršošanu. To mums noteikti būs grūti panākt, ja mēs sniegsim, sniegsim tik daudz grozījumu. Paskatīsimies, ka e, šīs e, atšķirības grozījumos ir tik milzīgas. Protams, mums ir jānodrošina labāka piemērošana, tas sevi ietver vienkāršošanu. Mēs visi saprotam, ka pašlaik pastāv ļoti liels administratīvais sloks. Tieši ir runa par šīm sliekšņu vērtībām. Savā pētījumā komisija jau ir norādījusi, ka 30 tūkstoši eiro ir papildu administratīvie izdevumi uz vienu līgumu, un tas noteikti ļoti, tā noteikti ir ļoti liela summa. Tieši tāpēc mums vajadzētu vēlreiz uzsvērt, ka galvenokārt šeit ir runa par vienkāršošanu un lielāku tiesisko skaidrību. Protams, mums vajadzētu uh, pieturēties pie direktīvas galvenā mērķa. Mums vajadzētu nodrošināt, lai publiskā iepirkuma procedūra notiek cauradzami, lai noteikti nav nekādas diskriminācijas, un šie mērķi noteikti būtu jāsasniedz. Šajā direktīvā nav iekļauti mērķi, kas nav tieši saistīti ar publiskā iepirkuma procedūru. Uh, Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums vajadzētu visiem atzīt, ka galvenais mērķis ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Un tad mums izdosies panākt eh, praksē šo izdevīgāko piedāvājumu tikai tad, ja procedūras būs vienkāršas. Bieži vien šie saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi bieži vien ir saistīti ar papildu izmaksām, jo parasti šie piedāvātāji baidās no tā, ka Eh, viņas iesūdzēs tiesā. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai eh, šajā direktīvā neparādītos nekādas tiesiskas neskaidrības. Ir jānodrošina vislielākā tiesiskā noteiktība. Tagad es vēlētos pievērsties problemātiskiem jautājumiem. Pirmām kārtām tās būtu definīcijas. Protams, ir ļoti labi definēt ilgtspējīgu līgumu nodrošināšanu. Uh, Taču, diemžēl, šādas lietas ir ļoti grūti definēt, tām arī nav juridisku definīciju. Tāpēc es baidos, ka ar šādām definīcijām mēs tikai palielināsim tiesisko neskaidrību. Tas ir pats svarīgākais. Mums vajadzētu saprast, kādi tad ir mūsu mērķi. Mums vajadzētu visu aprakstīt tādā veidā, lai e, šiem līguma izpildītājiem būtu arī viegli šīs definīcijas saprast un direktīvu pildīt. Uh, Mūsu galvenajiem mērķiem vajadzētu būt eh, tiesiskās noteiktības veicināšanai. Tad, kad es runāju par eh, cauradzimību un eh, vienlīdzību, tad galvenokārt es vēlos nodrošināt to, lai tehniskajās specifikācijās vienmēr būtu saistība ar līguma priekšmetu. Pretējā gadījumā zudīs caurdzamība un es nevarēšu arī radīt tiesisko noteiktību. Tas man patiešām ir ļoti tuvs sirdī. Šis jautājums, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpat arī es vēlētos pieminēt šodien eh, jau bieži pieminēto apakšlīgumslēdzēja um, problēmu. Arī šeit vajadzētu nodrošināt lielāku caurdzamību. Taču, ja runa par apakšlīgumslēdzējiem, tad šīs temats um, neatiecas tikai uz celtniecības nozari vai arī uz sociālajiem pakāpojumiem. Šeit vajag runāt arī par daudziem daudzām citām nozarēm. Ja mēs vēlamies ierobežot uh, apakšlīgumslēdzēju izmaksas, tad uh, īstenībā nevarēs nodrošināt, piemēram, autoparka izbūvi, jo uz katru transporta līdzeklī vajag slēgt atsevišķus līgumus. Piemēram, datoriegāde. Arī tad mēs nevarēsim nodrošināt uh, datoru publisku iepirkumu, ja tiks aizliegta apakšlīgums slēdzēja piesaist, jo bieži vien datoriem ir dažādas rezerves daļas, kur vajag piesaistīt dažādas līgums slēdzējus. Ja tiks ieviesti tādi vispārēji nosacījumi, kas nevarēs tikt izpildīti, tad tas nepalīdzēs arī celtniecības nozarē. Es uzskatu, ka mums uh, nevajadzētu uh, publisko iepirkumu piešķīrējiem uh, uzlikt papildu prasības, kas nevar, ko tie nevar izpildīt. Bieži vien iestādēm ir jākontrolē piegādātāji, un tāpēc eh, tie, diemžēl, nevar pildīt savus tiešos pienākumus, piemēram, muitas vai policijas pienākumus. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu tomēr paskatīties uz to, kas ir būtiskākais. Nevajadzētu šeit ieviest papildu prasības, kas beigās izrādās eh, par ļoti lieliem šķēršļiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu domāt par to, lai līguma piešķiršana notiek saskaņā ar sociāliem, ētiskiem un arī novatoriskiem kritērijiem. Mums noteikti vajadzētu rūpēties par tiesisko skaidrību šajā jomā. Mums ir jāatcerās, ja administratīvais sloks būs par lielu, tad bieži vien visi izvēlēsies vienkāršāko ceļu. Sirsnīgs paldies, Rūza kundzei! Varbūt es arī no savas puses drīkstētu izteikt dažus komentārus manas grupas vārdā. Košicek kungs un es, mēs esam kopā iesnieguši daudz grozījumu, un tie visi savā starpā saistīti. Un tie patiesībā attiec uz galvenajām tēmām, ko šodien skaram. Es eh, lielā mērā piekrītu Rūskundas teiktajam. Mums eh, ļoti skaidri jāparāda, ka mēs vēlamies šo te procesu it kā atvērt un arī veicināt labu, pareizu publisko iepirkumu. Šobrīd ir tāda sajūta, ka daži no ierobežojumiem publiskajam iepirkumam neļauj patērētājiem vai klientiem atrast labāko risinājumu viņu vajadzībām. It īpaši uh, Uh, ir dažādi tādi ierobežojumi, kas attiecas uz visas dzīves izmaksām, iepirktās preces visu dzīves posmu. Ir nepieciešams uh, saņemt skaidrs vadlīnijas, kā to varētu labāk īstenot. Un arī jautājums par saimnieciski visizdevīgāko iepirkumu par to, kā tas tiks definēts konkursā. Mums ir ļoti atšķirīgi viedokļi par to, kādai šai definīcijai jābūt. Es domāju, ka ja paturēsim šo saimnieciski visizdevīgāko pieeju, tad tas palīdzēs mums virzīties uz priekšu, uzlabojot šo te publisko iepirkumu. Vēl kāds aspekts par visu sarunu procesu. Procedūra ir jāpadara tā, lai tā būtu labāk adaptēta, lai tā būtu elastīgāka uh, un līguma līgumslēdzējas iestādes, iestādēm ir jāuzņemas šīs te konkurences veicināšana. Uh, un tā, lai klienti būtu entuziastiskāki un vairāk uzticēto šai procedūrai, mums jāizmanto šī publiskā iepirkuma procedūra, lai padarītu stiprāku iekšējo tirgu un tāpat laikā, lai klients saņemtu lētāku un izdevīgāku preci. Uh, Komisija ir konstatējusi, ka šobrīd publiskais iepirkums ir dārgs, trūkst juridiskās noteiktības, ir pārāk daudz dažādu izmaksu, un klients īsti labi nesaprot visu šo procedūru un savas tiesības. Daudz no jums droši vien zinās, ka šī mūsu komiteja ir viena no galvenajām, kas uzskata, ka publiskam iepirkumam jābūt tādam, kas veicina novatorisku risinājumu īstenošanu procesam jābūt tādam, lai piegādātājs būtu ieinteresēts piedāvāt kaut ko jaunu un modernu. Komisijas piedāvātais partnerattiecību priekšlikums tieši ir vērts uz to, tas ir ambiciozs un tas vērts pareizā virzienā. Mēs esam iesnieguši grozījumus, kas varētu vēl to uzlabot. Esmu pārliecināta, ka komisija pētīs šos mūsu piedāvājumus. Es domāju, ka šai komitejai šajā jomā ir liela izaicinājuma, jo mēs tieši esam pieteikuši šādu pieeju un tādēļ mums tā ir arī jāizstrādā. Gribu pateikties referentam par viņa konstruktīvo pieeju šiem mūsu priekšlikumiem. Paldies, ka par viņu struktūrēto pieeju sarunām ir iesniegta vesela gūzma grozījumu taču daudz no šiem grozījumiem ir vērsti vienā virzienā, nu, piemēram, novatoriskais publiskais iepirkums un grozījumi attiecībā uz to patiesībā uzlabo sākotnējo tekstu. Es ceru, ka beig beigās mēs saņemsim labāku rezultātu padome arī strādā paralēli, līdzīgi kā mēs, un arī viņu debats ir par šīm pašām tēmām, un tas, manuprāt, ir ļoti zīmīgi. Vēl pāris citu komentāru. Čacimarkākis kung, kungs pieminēja mūsu grozījumus par e iepirkumu. Manuprāt, šie grozījumi ir realistiski, tie nemazina e iepirkuma svarīgumu mēs uzskatām, ka visām dalību valstīm vajadzētu ieguldīt šīs jomas attīstīšanā. Ir vēl citi jautājumi, par kuriem mēs šodien nebatēsim, taču kas būtu šeit jāpiemina. Domāju, ka esam jau vienojušies par to, ka dalību valstīm ir jāuzlabo pārskats pār visu šo iepirkumu procedūru, taču tas nedrīkst tikt uzstiepts vienā veidā visām dalību valstīm priekšlikumam ir jābūt vieglākam šajā jomā. Mēs neuzskatām, ka īstenošana būtu nesvarīgs jautājums. Nē, ir daudz līguma, kuri būtu jāpavelk zem šī publiskā iepirkuma sistēmas, eh, bet šobrīd tas nenotiek. Vēl kāds jautājums, par ko nebatēsim šodien, nedebatēsim šodien - procesu uzlabošana. Es domāju, ka pašdeklarēšanās process ir skaidrāk jādefinē, tāpat arī vienkāršāks procedūras MVU. Uh, Eiropas pasēju publiskam iepirkumam, manuprāt, ir, pel, ir ļoti interesanti ideja. Manuprāt, šīs te pašdeklarācijas pieeja jau pati par sevi kļūst par šādu te publiskā iepirkuma pasi un nevajadzētu vēl vairāk sarežģīt un birokratizēt šo te jomu. Par pie MVU piekļuvi svarīgi, lai līgumslēdzēji iestādes un klienti saprastu, ka viņiem ir jāiesaista MVU šajā procesā, un mēs nedrīkstam pārmērīgi viņiem uzspiest šos te MVU tieši līgumslēdzēji iestādē, un tās kompetencēs ir izlemt, kuram līgumslēdzējiem pienāks līgums. Taču procesam jābūt tādam, lai MVU nejustos pilnīgi ap, atstumti Mēs eh, piedāvāsim savus grozījumus apspriešanai ēnu referentu vidū un visu kolēģu vidū. Eh, mums ir vēl vairāki mēneši darbam pie grozījumiem. Mēs ceram, ka grozījumi būtiski uzlabos tekstu, jo ir iespējas uzlabot šo tekstu. Protams, ka ir atsevišķi jomas, kurās mums ir būtisks domstarpības un mums būs jāstrādā pie kompromisu grozījumiem, taču ir citas jomas, kurās mēs esam vairāk vai mazāk vienasprāts. Nu, piemēram, A daļas un B daļas pakalpojumu un vienkāršošanas procesi. Tāpat arī piekļuvu dažādām jomām ir jautājumi, kuros mūsu priekšlikumi iet vienā virzienā. Mm, domāju, ka kompromisa risinājums šeit ir visai reāli. Kozačekungs un es ar prieku skatās, raugās uz priekšu, uz sadarbību ar referentu. Sardīnīkungs būs pēdējais ēnu referents, ko aicināšu izteikties. Sardīnīkungs, vai jūs gribētu izteikties? Es atvainojos, De Jonga kungs, nemaz nepamanīju, ka arī jūs esat zālē. Vispirms tādēļ aicināšu izteikties De Jonga kungu, pēc tam Sardīnīkungu, un tad aicināšu izteikties piecus pārējos runātājus. De Jonga kungs. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, Gribu teikt, ka man politiskā grupa atbalsta referentu centienus. Lielākajā to vairumā. Vēlēšana dēļ Nīderlandē es diemžēl nepiedalījos pirmajā ēnu referenta sēdē, taču esmu izlasījis visus tekstus. Mēs, protams, gribam labus rezultātus. Taču Rūskundze pareizi teica, ir nepieciešams tāds rezultāts, kas vienkāršotu uh, situāciju un piedāvātu juridisko noteiktību. Tieši to no mums gaida pilsoņi. Skatoties uz to, kā notiek notikuma attīstība, tad, manuprāt, šis te piedāvātais produkts ir ļoti sarežģīts. Otrakārt, par pirmo klasteru Neapšaubām publiskajam iepirkumam var būt strateģiska loma Eiropas Savienībā, tam ir jābūt caurskatāmam, taču valsts varai ir jābūt gatavai uzņemties videi un sabiedrībai pateicīga politika un draudzīga politika. Tā ir valsts varas un pašvaldību varas atbildība. Piekrītu tam, ka svarīgs ir definīcijas, jādefinē kritēriji, un šajās definīcijās neapšaubām jāatrod sasaist ar vispārīgo uh, valsts un pašvaldību varas politiku. Otrs princips izriet tieši no Eiropas Savienības līgumiem. Mums ir jārespektē reģionālās un vietējās pašvaldības šīm respektam jāparādās arī praksē. Šīm te uh, publiskās varas, šiem līmeņiem nedrīkstētu pārāk sarežģīt publisko iepirkumu. Un šeit runa ir par sliekšņiem. Jāizlem, no kura brīža sāks paties, šā, patiesa konkurence. Piekrītu arī tam, ka ir nepieciešams vienkāršot situāciju uzņēmumiem. Ir jārada lielāka uzticība. Nīderlandē mums ir laba pieredze šajā jomā. Piemēram, pakāpojums sniedzēja deklarācijas labi darbojas praksē. Mēs to esam arī pārbaudījuši. Mums ir laba pieredze šajā jomā. Manuprāt, Eiropas pasas ieviešana varētu būt noderīga, ja vien tā nebūtu pārāk birokrātiska. Un pēdējais komentārs. Mēs, kā politiskā grupa, skatīsimies, ko varam darīt MVU labā. Savulaik tika pieņemts lēmums, kas nekad netika īstenots. Ir šobrīd jānolemj par to, vai ir nepieciešams ietekmes novērtējums par šo šī tiesība akta ietekmi uz MVU dalību publiskajā iepirkumā. Varbūt arī vajadzētu veikt MVU aptauju, nu kaut kādā veidā izpētīt to, kā mūsu lēmumu ietekmēs MVU. Mēs dzirdam, ka MVU pārstāvjiem ir atšķirīgi viedokļi. Daži no viņiem saka, ka publiskā tirgus sadalīšana ir laba doma, citi uzskata, ka ka tas nav labi, ka šim tirgum jābūt vienotam. Domāju, ka mums nav skaidra viedokļa par to, ko domā MVU. Ir nepieciešams tādēļ ietekmes novērtējums, lai mēs redzētu, kāds ir MVU viedoklis un vai mums tiešām ir iespējams vienkāršot situāciju. Paldies, un Salvinīkungs pēdējais politisko grupu pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties referentam. Gribētu paturpināt to, ko teica iepriekšējais runātājs. Svarīgi ir ne tikai MVU, bet arī vietējie administratori. Daudz grozījums, ko mēs iesniedzām, mēs iesniedzām pamatojoties uz eh, vēstulēm un lūgumiem, ko saņēmām no vietējiem administratoriem. Arī viņu dzīve ir jāpadara vieglāk. Lai arī ko mēs šeit sarakstītu, tam jābūt tādam, kas viņu dzīvi atvieglo un nevis apgrūtina. Piekrītam ka kritērijas nedrīkst balstīt tikai uz lētāko piedāvājumu. Mums ir nepieciešams sociāli, nepieciešamas sociāli ilgtspējīgas idejas. Ir jāatstāja manevrēšanas iespējas vietējām un reģionālām pašvaldībām, tā lai tās savukārt varētu aizsargāt iesaistīto pušu tiesības un neskatītos tikai uz ekonomiski izdevīgāko. Ir atsevišķas starptautiskas konvencijas, kas mums jāievēro. Un šai ievērošanai jāparādās arī mūsu izstrādātajos tiesību aktos. Piekrītu tam, ka mums ir jāatbalsta vietējā ražošana, un procedūrām ir jābūt efektīvākām. It īpaši šobrīd ekonomiskās krīzes apstākļos Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt Eiropas ražotājiem. Ceru, ka tas netiks uzskatīts par tādu kā šķērsli brīvajam tirgumam. Dažiem tas varbūt tā liekas, taču mums ir jāizdara izvēle. Nē, esam jau nekāda grāmatveža, mums jāņem vērā dažādi kritēriji izdarot izvēles. Jebkurš, kurš zina, kā darbojas vietējās pašvaldības, zinās, ja ir kaut kādi lieli pasākumi, tad mazie uzņēmumi netiek klāt eh, piegādātāju lomai. Piedāvājuma sadalīšana mazākās daļās, mazākās vienībās ir labs risinājums, jo savādāk mazie uzņēmumi netiek pielaisti un mēs arī nevaram kontrolēt situāciju direktīvām ir jābūt ieviešamām. Nu, piemēram, direktīva par vēlajiem maksājumiem. Itālija vēl netuvu nav šīs direktīvas pilnas ieviešanas stadijai. Lombardijā maksājumi notiek 90 dienu laikā, Kalabrijā uh, 1500 dienu laikā notiek maksājums. Es nezinu, kā Itālija, kā valsts varēs pilnībā ieviest šo direktīvu līdz martam. Tādēļ esam iesnieguši grozījumu, kurā sakam, ka ir jāparūpējas par to, lai dalību valstis garantētu pašvaldību maksāt spēju, ja pašvaldības garantē līguma izpildi. vēlo maksājumu direktīvas ieviešana līdz martam, manuprāt, ir nereāli vismaz Itālijā, e, jo es labi pārzinu patreizējo situāciju. Maksāt spēja ir viens no pamata elementiem. Pēdējais komentārs. Es ceru, ka mēs šo jautājumu varēsim atrisināt līdz Ziemassvētkiem, taču apzinos, ka šī joma ir ļoti delikāta, un tādēļ nevajadzētu sasteigt ļoti svarīgu jautājumu izlemšanu. Un tādēļ, ja debatas vilktos par kādu nedēļu vai mēnesi ilgāk, manuprāt, tas nekas traks nav, tas varētu būt tā vērts. Es domāju, ka mūsu mēri pašvaldību vadītāji būs ļoti satraukti, ja mēs pārāk sasteigsim šo lietu izlemšanu. Paldies! Paldies, Salvinīkungs! Jā, es saprotu, ka vēlo maksājumu direktīva ir mūsu atbildības jomā, un mums arī par to jādomā. Koordinātori šo pēcpusdienu runās par uh, kalendāru. Mums noteikti ir nepieciešams panākt maksimālo kvalitāti mums atvēlētajā laikā. Pirms es eh, aicināšu izteikties nākamos runātājus, gribu sveikt delegāciju no Kāseles. Vailers kundze viņus šeit ir uzaicinājusi. Šīs debats jābeidz līdz pulksten 10.30, jo pēc tam notiks viedokļu apmaiņa ar ekspertiem pār darba ņēmēju norīkošanas darbā direktīvu. Ir pieteikšies septiņi runātāji, nosaukšos. Gebhards kundze, Žuvāna kungs, Švāba kungs, Stailers kundze, Vailers kundze, Meijer kungs un Šeldermans kundze. Vai ir vēl kāds, kas vēlas ierakstīt savu vārdu runātāju sarakstā? Nē, vairāk neviens runāt gribētājs neparādās. Katram var atvēlēt maksimāli divas minūtes. Atvainojos par to, taču mums nav pārāk daudz laika. Nobeigumā gribēšu aicināt vēl arī referentu un Vīneru kungu. Varbūt arī viņš gribētu komentēt šīs debatas. Katram tātad divas minūtes. Esam uzklausījuši grupu ēnu referentus. Uh, sāksim ar Gebhardas kundzi, lūdzu. No, um... Paldies, priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi, vispirmām kārtām es vēlētos pateikties Markam Tarabēlam par izcilo darbu, ko viņš ir paveicis. Domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, un kā sociāldemokrātu koordinātore es vēlētos teikt, ka galvenokārt šeit ir jādomā par kvalitāti. Protams, es eh, savas politiskās grupas vārdā arī iestājos par to, ko termiņš mums ir jāpagarina. Ja referentam un ēnu referentiem ir vajadzīgs vairāk laika, tad man šeit nevar būt nekādi iebildumi. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs labs darba rezultāts, un ja laiks vēl ir vajadzīgs, tad noteikti tas ir arī jāpiešķir. Tātad no mūsu puses eh, šeit nebūs nekādu iebildumu. Es vēlētos eh, arī nedaudz komentēt. Jā, protams, es vēlos vienkāršot un es vēlos samazināt birokrātiju, taču noteikti šeit nedrīkstētu pieaugt izmaksas līguma piešķīrējiem. Tāpat arī tas nedrīkstētu nozīmēt deregulēšanu, jo tas beigās runātu pretī uh, līgumu uh, kvalitātei, un noteikti, ka tas ir ļoti svarīgs priekšnoteikums. Tāpat, protams, mēs nevarēsim izmainīt pasauli ar uh, līgumu piešķiršanu. Taču mēs nedrīkstētu pieļaut to, ka uzņēmēji e, izmanto caurumus likumdošanā, un līdz ar to līguma piešķiršana vairs nav tik godīga, kā tai vajadzētu būt. Mums vajadzētu domāt par to, kā šos e, līguma izpildītājus vajadzētu iesaistīt e, atbildībā, lai tie arī uzņemtos atbildību par kvalitatīvu līkumu izpildi. Noteikti ir jādomā arī par kritēriju definēšanu. Tas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem punktiem. Protams, ka šeit ir runa par izdevīgāko piedāvājumu, un tieši tāpēc mums vajadzētu diskutēt par kritērijiem. Man būtu uh, šeit brīdinājums, mums nevajadzētu būt pārāk ierobežojošiem. Šis sociālais ilgtspējīgums, to uzskatu par ļoti svarīgu, mums to noteikti vajadzētu ievērot. Nu, tas bija viss, ko es varēju pateikt divās minūtēs. Man ir daudz, kas cits arī komentējums, bet, nu, vairāk, diemžēl, nav laika. Lielas paldies, Gebhards kundze. Kurš nākamais? Man ir pazudis runātājs saraksts. Dosim vārdu Švāba kungam. Nu, pēc tam uh, pieturēsimies pie saraksta. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties visiem, kas ir piedalījušies šajā darbā. Kā jau tika norādīts, šodien pēcpusdienā mums vajadzētu pieņemt lēmumu par termiņu. Jā, protams, mums ir jādomā arī par likumdošanas periodu, un šķiet, ka šodien mēs visi esam vienas prātas iekšējais tirgus ir jāpastiprina, birokrātija ir jāsamazina, ir jānodrošina um, spēles um, la, noteikumi, vienādi spēles noteikumi visiem, kas piedalās līgumos. Uzskatu, ka uh, Mums noteikti nebūs sarežģīti beigās vienoties par visiem šiem punktiem, jo cik tālu es dzirdu, tad šodien mēs visi saprotam, cik ārkārtīgi grūti ir nodrošināt vienkāršu procedūru līguma piešķīrējiem. Uzskatu, ka mēs galu galā esam apņēmušies ievērot iekšējā tirgus noteikumus. Es uzskatu, ka galvenokārt mums ir jādomā par procedūru. Uh, vai mēs vēlamies visu panākt pēc iespējas ātrāk, vai arī ilgi diskutēt par līguma piešķiršanas um, noteikumiem. Iespējams, ka beigās mums nāksies vienoties par kompromisiem. Varbūt tad uh, referents varētu attiecībā uz šiem visiem punktiem, ko viņš pieminēja, izveidot uh, reālus kompromisus. Vēlētos uh, runāt par desmito sādaļu, un tur ir runa par sadarbību a, valstī. Pirmkārtām te ir runa gan par vertikālo, gan par horizontālo uh, sadarbību. Vēlētos norādīt uz Eiropas kopienu tiesas judikatūru. Šeit noteikti vajadzētu ņemt vērā tos spriedumus, kas jau ir pieņemti. Uh, Īpaši ir vajadzētu paskatīties uz 63. grozījumu. Šeit noteikti varētu panākt kompromisus arī attiecībā uz 84. grozījumu. Paldies. Nākamais runātājs Žvāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es arī vēlējos pateikties Tarabēles kungam. Šis darbs tiešām ir grūts, bet mēs jau esam nonākuši tādā uh, posmā, kad mēs varam jau uh, saskatīt iespēju vienkāršot situāciju, bet šī vienkāršošana nevar uh, notikt uz kvalitātes rēķina, kā to teica Gebhards Konze. Un šeit ir daudzas intereses iesaistītas. Uh, es gribētu norādīt, ka runājot par analogo kontroli, mums ir nepieciešams precīzi definēt uh, kas ir uh, arī uh, runājot par pasažieru pārvadājumiem, uh, tālāk par 90% darbības. Es nezinu, ka šeit ir domāts ar darbību, vai tas ir apgrozījums ēdnīcā, vai uh, pasniegto porciju skaits, vai veģetāro ēdienu skaits. Uh, ir tiešām nav īsti skaidrs, kas ir šī darbība, tā ir grūti definējama. Es ierosinu vērtību 172. grozījums no referenta. 572. 647. grozījums par nelikumīgu rīcību, uh, par uh, Uh, ietekmi, ko varētu radīt uh, pieteicējs, uh, tad ir jānorāda precīzi, ka šī ietekme, kuru mēs visi varam izrādīt, nedrīkst būt nelikumīga ietekme. Es gribu teikt, ka šis teksts ir saistīts arī ar koncesiju tekstu. Šeit nevar runāt par vienu un to pašu pašu tekstu, jo publiskais iepirkums nav koncesija. Un ierosinājumu apvienot šos dokumentus ir eh, pēc manām domām kļūda. Tiešām eh, būtu uh, neiedomājami, ja analogās kontrolas definīcija būtu iekļauta vienā tekstā un pēc tam atkal otrā tekstā manuprāt, definīcijas ir ļoti nepieciešams juridiskai uh, pamat, uh, pēctecībai, un mēs nedrīkstām sniegt atšķirīgas definīcijas dažādos dokumentos. Paldies, priekšsēdētājs. Saka, es zinu, ka jūs cieši sadarbojaties ar Tarabellas kungu, un jūs uh, arī darbojaties koncesiju jautājumā. Mēs augstu vērtējam jūsu darbu un mēs, protams, virzamies uz priekšu. Vailers kundze, pēc tam Maier, Stailers kundze vispirms. Paldies priekšsēdētāji, pateicos referentam. 7. septembrī Eiropas parlamenta birojā Edinburgā notika ļoti veiksmīgs seminārs par publisko iepirkumu, un tas piesaistīja lielu interesi, un viens no runātājiem teica, ka mēs nedrīkstam aizmirst to, ka iepirkuma procedūra ietekmē pašu pirkumu. Un tādēļ es arī iesniedzu grozījumus par sociāliem kritērijiem, taisnīgu tirzniecību, par darbinieku tiesību aizsardzību un par 17. pantu. Es iestājos arī par elektronisko iepirkumu, citi jau runāja par atklātību, caurskatāmību, elastību, es arī to atbalstu šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Daudzi no mums ir ieinteresēti šajā jautājumā. Esmu iesniegusi 13 grozījumus un varbūt eh, vēl kaut ko iesniegšu eh, darba procesā. Šie desmit uh, pro, klasteri uh, ir publicēti. Uh, Uh, internetā ar datumiem, piemēram, desmitais klasters tikšot apspriests 2. Uh, novembrī, un tā ir piekdiena, varbūt šeit ir kāda kļūda, bet es vēlētos arī uh, uh, piedalīties turpmāk debatēs. Priekšsēdētājs, es jums ļoti piekrītu un ceru, ka ēnu referenti jums piekrīt. Mums ir ļoti visaptverošs darba dokuments, kas tiks ievietots um, interneta vietnē un izdalīts visiem deputātiem, un jūs varēsiet sekot tam, kā mūsu darbs virzās uz priekšu, un redzēsiet, kas notiek ar jūsu grozījumiem. Tagad vārds Vailers kundze. Paldies, priekšēdētāji. Es vēlētos runāt tikai par diviem tematiem, bet vispirms es vēlētos teikt, ka neesmu vēl pārliecināta, ka uh, ņemot vērā tik milzīgu grozījumu skaitu, mēs nodrošināsim kvalitatīvu tiesību aktu. Tas nozīmē, ka šeit būs ārkārtīgi daudz darba gan juridiskiem dienestam, gan arī visiem pārējiem kolēģiem. Neuzskatu, ka ir pozitīvi, ka mūsu komiteja ir sagatavojusi tik daudz grozījumu. Varbūt dažiem tas šķiet eh, ļoti labi, bet esmu ļoti skeptiska. 2000 grozījumu, manuprāt, nav uh, pareizi, tas nepalīdz eh, mūsu darba rezultātam. Bet tā bija tikai tāda iepriekšējā piezīme. Rūlas kundze, es noteikti atgriezīšos pie jūsu teiktā. Uzskatu, ka jūs savā paziņojumā ar šiem formulējumiem, ka mēs eh, nedrīkstam aizmirst par galveno, proti vajadzētu atstāt uh, pašu svarīgāko un aizmirst par uh, vienkāršākām lietām. Nu, es protams, domāju arī par Vāciju. Šeit es um, nevēlos runāt par Rumāniju vai par citām valstīm. Es par tādām valstīm, kur jau ilgus gadus tiek veikts publiskais iepirkums, tad šķiet, ka vajadzētu nodrošināt vienprātību. Uh, Nu, visiem būtu jābūt uh, vienisprātis, ka nevienmēr uh, lētākais ir tas labākais, piemēram, ja mēs padomājam par mājas būvēšanu. Tieši tāpēc, Engelkungs, es īsti nesaprotu, kāpēc jūs vēlaties to svītrot. Ja es pareizi sapratu, tad, manuprāt, jūs minējāt, ka uh, nav sarežģīti ar šo lētāko vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nodrošināt tiesisko noteiktību. Uh, Ir jāatcerās, ka visā Eiropā un arī citos pasaules reģionos pašlaik diskutē par to, ka vajag ievērot sociālos kritērijus. Tas nav nekas jauns. Arī Vācijā vairākās federatīvajās zemēs tiek piemēroti šie tarifi publiskajā iepirkumā. Tas nebūs nekas jauns, ja mēs kaut ko tādu ieviesīsim. Lielais kritēriju skaits. Jā, protams, ir ļoti grūti tajos orientēties, tīpaši, ja daži no tiem nav um, saistoši. Uzskatu, ka mums eh, vajadzētu uh, juridiski panākt to, lai uh, visiem tiek nodrošināta tiesiskā noteiktība. Paldies, Maierkungs, divas minūtes. Jā, dangašan. <clears throat> Paldies. Šī direktīva attiecas uz dalību valstīm. Tā būs jāizteno šī direktīva, bet galvenokārt vajadzētu atcerēties par mazajām pašvaldībām. Uh, kurām nāksies galu galā domāt par šīs direktīvas galīgo piemērošanu. Īpaši vēlētos runāt par savu reģionu. Ir jāatcerās, ka vislielākās problēmas uh, uh, būs tieši mazajām pilsētām, kur ir 5 līdz 10 tūkstoši iedzīvotāji. Nu, ja mēs eh, lūksim mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pastāstīt, kā viņiem pašlaik klājas ar piedalīšanos uh, publiskajā iepirkumā, tad um, izrādīsies, ka tieši tie saskaras ar vislielākajām problēmām. Tieši tāpēc mums patiešām vajadzētu domāt par vienkāršošanu, mums vajadzētu domāt par šķēršļu likvidēšanu, vajadzētu nodrošināt, lai mazie un vidēji uzņēmumi var piedalīties šajos publiskajos iepirkumos. Uh, Par to šeit ir runa, un tieši tāpēc es vēlētos ierosināt, organizēt ekspertu diskusiju. Šeit nevajadzētu uzaicināt profesors vai juristus, vajadzētu uzaicināt pārastus, normālus cilvēkus, kas strādā mazās un vidējās pilsētās. Vajadzētu uzaicināt eh, vidusšķiras pārstāvjus, vajadzētu uzaicināt mazos uzņēmumus, kur ir kādi uh, 15, 16 eh, darbinieki. Mums vajadzētu domāt, kā uzlabot dzīvi šiem cilvēkiem. Paldies! Paldies! Visbeidzot, Šaldermās kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam un ēnu referentiem. Mm, neapskaužu jūs par to darbu, kas jums stāv priekšā, tas ir milzīgs grozījumu skaits parāda to, cik liela ir interese par šo būtisko jautājumu. Domāju, mums jābūt pateicīgiem par to, jo šī tēma ir svarīga mums un pilsoņiem. Taču neapskauž jūs par to lielo darbu, kas tā priekšā. Kad pieteicos runāt, tad eh, domāju, ka es atbaldīšu Stēlers kundzi attiecībā uz to, ko viņa teica par procedūru IMKO komitejā. Domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs strādātu tā, lai Eh, mūsu ēnu referenti varētu pilnībā iesaistīties debatēs un arī pārējie debati deputāti. Tādēļ es gribētu jūs aicināt pavisam drīz sākt eh, strādāt pie kompromisu grozījumiem, jo tas mums parādīs, kurās jomās mēs varēsim iesaistīties debatēs. Uh, kur mēs, mums ir jāiesaistās debatēs un kur mums vienkārši jābalso. Lūdzu, tas ir mūsu lūgums. Jau tuvākajā laikā sāciet rakstīt savas idejas par kompromisu grozījumiem. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti, taču tas varbūt iezīmēs ceļu mums tālāk. Vēl kāds politisks komentārs. Mani ļoti interesē debats par sliekšņiem. Es saprotu, ka ir problēmas, jo mums ir globālais nolīgums ar, par, par sliekšņiem tirdzniecības partneriem. Varbūt, ka tā ir tikai Dānijas problēma, taču jāsaka, ka šajā kontekstā parasti rodas jautājums, kāpēc mēs nevaram paaugstināt slieksni. Tas taču būtu ļoti viegli. Tas padarītu situāciju mazāk birokrātisku pašvaldībām. Gribētu jūs lūgt mēģināt eh, debatēt par šo ideju par šo jautājumu. Varbūt, ka mēs kaut ko šeit varētu darīt. Piekrīt tam, ka ir nepieciešams atklāts process, konkurence, taču varbūt, ka mēs varētu sākt eh, šo procesu šādi. Lūk. Kā jau teicu, neapšau, neapskauž jūs var vienīgi novēlēt veiksmi šajā grūtajā pienākumā. Paldies! Lielas paldies visiem, kas piedalījās debatēs! Šaldermos kundzei ir taisnība Mums ir jābūt caurskatāmiem un ko, kompromisu grozījumi ir pēc iespējas drīzāk jāizplata šajā te komitejā. Ēn referenti pagājušo nedēļu jau par to runāja. Frīdis kungs, diemžēl man nav pārāk daudz laika, ko jums var atvēlēt. Jūs varat teikt tikai pāris vārdus un pēc tam es gribu uzklausīt ar Bēles kungu varas. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Mēs ar lielu interesi klausījāmies šajās debatēs. Padomē arī notiek līdzīgas debatas. Gribu pateikt, ka padomas darba grafiks ir nedaudz ātrāks. Eh, oktobra beigās, novembra sākumā mēs būsim gatavi jau trialogam. Komisija ir ļoti priecīgi, ka var sniegt eh, jums padomus un informāciju. Ar jums to sniegs ar prieku, ja vien tas būs nepieciešams. Paldies! Jautājumā par sliekšņiem, es domāju, pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies. Es zinu, ka tas ir saistīts ar ļoti sarežģītiem starptautiskiem jautājumiem. Esmu priecīgs redzēt, ka padomas pārstāvi solis šodien ir visnotaļ piepildīts. Man liels prieks jūs šeit redzēt. Tarbēls kungs, nobeigumā varbūt jūs gribētu izdarīt kopsavilkumu par šīm debatēm. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu pavisam īsi, lai iekļautos mums atvēlētajā laikā. Neieslīgšu detaļās par tām tēmām, kas šeit tika piesauktas, to bija ļoti daudz. Runāšu tikai par procedūru. Pirmkārt, gribu pateikties kolēģiem no manas politiskās grupas. Viņi ir iesnieguši grozījumus. Es domāju, katram deputātam ir tiesības uz to. Uh, Tas, ka ir vairāk nekā 2000 grozījumu, parāda, ka publiskais uh, iepirkums ir tāds uh, temats, kurš uh, satrauc cilvēku prātus. Ir vairāk nekā 80 iesaistīto Uh, pušu vai iesaistīto uzņēmumu, kas ir uh, jau sākuši aktivizēties. Uh, kā jau teicu, iekšējais kopīgais publiskais iepirkums veido 19% no IKP. Man politiskā grupa iesniegus grozījums, kas iet vienā virzienā. Gebhards kundze ir koordinējusi šo darbu. Mums ir bijusi jau sadarbība ar septiņām atzinumu komitejām, un mēs esam atbildīgā komiteja. Esam organizējuši daudz, daudz sēdes, kurās piedalījušies ēnu referenti un tas ir palīdzējis mums zināmā mērā apkopot mūsu domas. Gribētu aicināt Švāba kungu glābt uh, karēvi Engeli. Mana drauga un kolēģa Engela kunga pienākums ir ļoti sarežģīts. Tautas partijas iesniegto grozījumu uh, tā, uh, apjoms ir milzīgs. Zināmā mērā es varu uz šiem grozījumiem piekrist, taču politiskā grupa ir ļoti liela, tautas partijas grupa ir ļoti liela, tā ir arī ļoti liela viedokļu atšķirība. Domāju, ka kaut kādā brīdī vajadzētu uh, zināt, kāds tad ir tautas partijas viedoklis. Protams, mē, mums ir vajadzīga demokrātija, bet ne anarhija ir nepieciešami kompromisi, kas iespējams varētu sakaitināt dažus kolēģus. Grozījumi var būt ļoti interesanti, bet reizēm tie nevarēs tikt iekļauti. Kompromisu grozījumies vienkārši tādēļ, ka mums jānāk klajā ar ļoti skaidru signālu. Rūlis kundze pareizi teica, mums tiek prasīts vienkāršot sistēmu, bet tāpat laikā mums ir jāizvairās no šī slazda, kas ir zemākā cena. Mums ir nepieciešama jauna pieeja, kas zināmā mērā sarežģīs situāciju, taču tāpat laikā mums jānosaka arī juridiskā drošība un noteiktība, lai mūsu piedāvātais tiesību akts nebūtu uh, tāds, kurš vēl tikai pasliktina situāciju. Nobeigumā pār šo te sociāli ilgtspējīgo ražošanas procesu. Jā, tie ir skaisti vārdi, bet tas ir process, kurā mēs ievērojam starptautiskās normas, tādas kā uh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas uh, un citas konvencijas, kurās ir runa par sociālajām tiesībām un par darba apstākļiem. Tās ir jāievēro arī publiskā iepirkuma procedūrā gan tehniskajās specifikācijās, gan izstrādājot kritērijas, kur tiek ieskļauti vai izspiests kaut kādi pie, piedāvātāji. Eiropa priekšstādātāja kungs ir mozaīka, kurā ir atšķirīgas prakses. Ir tādas valstis, kur noteikumi ir ļoti pre precīzi attiecībā uz publisko iepirkumu, varbūt, ka tur ir milzīga birokrātija, anglosakšu valstīs, bet tanī pat laikā šiem te likumiem var apiet ar līkumu. Sardīnī kungs teica, ka uh, Itālijā dažās, dažas pašvaldības nesaņemot eh, valsts solītos maksājumus 1500 dienu laikā. Nu, tas ir nepieņemami. Mm, Francijā ir tāda pieredze, ka 30 dienu laikā šie maksājumi tiek veikti. Priekšsēdētā, kāpēc to visu saku? Tādēļ, ka mums šobrīd ir noteikumi, kas nevienmēr tiek ievēroti, bet o, no otras puses ir tādas valstis, kur, kas rīkojas pēc anglosakšu tradīcijām, kur ir mazāk noteikumi, bet visi tos ievēro. Un tad, ja kāds tos neievēro, tad ir iespējams arī sankcijas. Līgumslēdzēji iestādēji ir jāļauj darboties labi, un tāpat arī uzņēmiem jāļauj rīkoties labi sas un korekti saskaņā ar noteikumiem un tā, lai arī strādājošie saņemtu uh, pienācīgu atalgojumu. Es gribu pateikties savai labajai un kreisajai rokai, saviem asistentiem, kas ļoti atbildīgi pieiet saviem pienākumiem. Arī Bertu Lesi kundze, kas šeit sēž un ļoti aktīvi darbojas sociālistu un demokrātu grupā, strādā tieši pie šī dosjē, ir ieguldījis lielu darbu. Uh, Liels paldies arī ēnu referentiem un visiem citiem kolēģiem. Mēs esam tiešām laba komanda un esmu pārliecināts, ka nāksim klajā ar skaidru signālu. Vitner kungs, liels paldies jums komisija, kā vienmēr ir bijusi liels atbalsts. Strasbūrā mums bija videokonference, kuras laikā mēs runājām par veselu virkni jautājumu. Kolēģiem tas ļoti patika, tā bija laba tikšanās reize, kurā mēs varējām risināt problēmas. Mēģināsim strādāt ātri pie šī dosie, to mēs vēlamies visi, arī kolēģi šeit, arī Eiropas komisija. Šis ir tas brīdis, kad sāksies īstais sintezēšanas posms. Paldies visiem! Paldies Tarabēlas kungam par to, kā jūs vadāt šo te eh, jautājumu un darbu pie šiem ziņojumiem. Mēs noteikti darīsim visu, kas no mums ir atkarīgs, pēc iespējas caurskatāmākā veidā. Lielas paldies par šīm debatēm! Tagad gribētu aicināt visus tos, kas vēlas pamest šo zāli, darīt to ātri un klusu, lai mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Gribu aicināt zāli arī visus tos, kurus interesē nākamais punkts. Thank you. peut-être que c'est... Merci. What's that about Mrs. Manuel? So please, can I ask um, Godātie kolēģi, Vēlreiz gribu aicināt visus tos, kas vēlas pamest šo zāli, darīt to ātri un klusējot. Ļaujiet, lūdzu, mums turpināt darbu. Es redzu, ka zāles aizmugurē pulcēs cilvēki, kas vēlas ieņemt vietas, tad lūdzu, dariet to. Good. So, uh, so ladies and gentlemen, colleagues. Um... Godātie kolēģi, Liels prieks sveikt mūsu jaunos klausītājus. Pāriesim pie otrā lielā jautājuma, kas mums šorīt jāizskata. Ir paredzēta ekspertu viedokļu apmaiņa par komisijas priekšlikumu attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā uz direktīvu, par direktīvas izpildi. Mēs gatavojam atzinumu. Atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja. Šis jautājums mums svarīgs tādēļ, ka mēs nodarbojamies riekšējā tirgus jautājumiem. Gribu pateikties Turunenes kundzei, kas ir mūsu atzinuma autore. Paldies, ka jūs esat uzaicinājis šeit ļoti interesants ekspertus. Man liels prieks jūs sveikt. Mēs gaidām jūsu prezentācijas. Deputāti, izdalītajos dokumentos jums ir šīs sēdes daļas atsevišķa programma. Tāpat jums ir izdalītas arī ekspertu biogrāfijas, kuras es šeit priekšā nelasīšu mm, vienkārši sveikšu katru runātāju, pirms viņš uzsāk savu prezentāciju. Pirms mēs sākam viedokļu apmaiņu, gribētu dot vārdu atzinumu autorei Turunenes kundzei, pēc tam aicināsim izteikties ekspertus, katram tiek atvēlēts desmit minūtes, pēc tam Aicināšu izteikties referentus, ēnu referentus un citus deputātus, kas vēlēsies komentēt dzirdēto. Un nobeigumā atkal došu vārdu Turunens kundzei. Tāda, lūk, ir programma. Emilija Turunens kundze, lūdzu, došu vārdu jums, pirms izsakās eksperti. Lielas paldies! Lielas paldies visiem, kas ieradās uz šo uzklausīšanu. Gribētu izteikt dažus vispārīgus komentārus par šo priekšlikumu ko mēs darām šeit, ko mēs sagaidām no viesiem, un izteikšu arī savas pārdomas par to, ko es iesniegšu piekdien, jo tieši piekdien ir termiņš atzinuma iesniegšanai. Runa ir par brīvu darba spēku pārvietošanos, kas ir viens no pamatakmeņiem brīvajā tirgū. Tas, tā ir iespēja visiem pilsoņiem strādāt citā Eiropas Savienības dalību valstī, saņemot līdzīgu attieksmu attiecībā uz darba uh, apstākļiem, samaksu un tā tālāk. Apstākļiem jābūt vienādiem gan vietiem iedzīvotājiem, gan arī iebraucējiem. Uh, Pakalpojumu sniegšana arī ir vēl viens no pamatpīlāriem eh, Eiropas Savienības iekšējiem tirgumu uzņēmumu var piedāvāt pakalpojums ārpus savas valsts teritorijas, var arī nosūtīt darbiniekus uz, šiem, uz šīm citām valstīm, kur darbojas uzņēmums. Lai regulētu šos procesus, 98. gadā tika pieņemta direktīva par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojums sniegšanas jomā. Es gribētu aicināt klātesošos ievērot klusumu zālē, savādāk es nevaru runāt, saka Durunēns kundze. Direktīva ir izrādījusies nepietiekama. Ir bijuši vairāki gadījumi tiesā, eh, ko izskatīs Eiropas Savienības tiesa 2007. un 2008. gadā, eh, un šie te tiesas spriedumi ir izraisījuši debatas. Uh, Viena no debatēm ir arī par arotbiedrību lomu, kas rūpējas par darbinieku stāvokli, ja viņi strādā citās dalību valstīs. Atsevišķās dalību valstīs ir problēmas ar šo te darba ņēmēju norīkošanu. Noteikumi nav ieviesti, direktīva nav ieviesta, notiek arī diskriminācijas starp vietējiem strādājošiem un iebraucējiem. Redzam, ka notikuši krāpšanas gadījumi Tāpat arī uzņēmumi uzskata, ka viņi nav saņēmuši pietiekami daudz informācijas. Tātad, izaicinājuma lokus ir visai plašs. Lai atbildētu uz šiem izaicinājumiem, komisija nāk uz klajā ar priekšlikumu ieviest šo direktīvu. Direktīvas ieviešanas pasāku, ieviešanas direktīva taps martā tā tiks pamatota uz 96, eh, direktīvu numur 9671. Eiropas komisija saka, ka tā vēlas uzlabot un stiprināt to veidu, kā tiek ieviesta direktīva 96 čērsvītra 71. Eiropas komisija vēlas izveidot vispārīgu ietvaru pasākumiem un noteikumiem vienotai direktīvas ieviešanai ieskaitot arī pasākumus, kas novērstu un izskaustu jebkādu um, nepareizu noteikumu interpretāciju vai noteikumu apiešanu. Šodien esam uzaicinājuši ekspertus, kas mūs informēs par šo priekšlikumu un stāstīs arī par mm, praktisko pieredzi, ar kādu jūs sastopaties ikdienas dzīvē. IMCO komiteja ir komiteja, kurai jāraksta atzinums par šo jautājumu. Atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja. Taču, manuprāt, nav šaubu, ka šī tēma attiecas uz iekšējo tirgu, un tādēļ mēs pievēršam šai direktīvai eh, IMCO komitejā tik lielu vērību. Gribu ekspertiem uzdot trīs galvenos jautājumus. Un gribu saņemt atbildes no jūsu viedokļu, no jūsu pieredze. Daži ir uzņēmumu pārstāvi, daži pārstāv šeit ārotbiedrības, daži pašvaldības. Kādus šķēršļus jūs redzat šīs direktīvas ieviešanai? Un kas būtu nepieciešams, lai šīs direktīvas ieviešana visā Eiropas Savienībā būtu efektīvāka, lai varētu labāk nodrošināt inspekcijas un arī kontrolas mehānismus un lai būtu vienāds spēles noteikumi visiem? Tādi ir šie sākotnēji jautājumi, ko gribētu jums uzdot. E, tas arī liek jums saprast, kādā virzienā būs vērsts mans priekšlikums. Visumā šo te direktīvu, īstenošanas direktīvu es atbalstu. Nav šaubu, ka ir nepieciešams uh, uzlabot vecās direktīvas darbību. Es neesmu pārliecināta, vai jaunā direktīva atrisinās visas problēmas, ir tīpaši tās, kas ir saistīts ar tiesas spriedumiem. Taču, ja šī jaunā direktīva būs veiksmīga, tad iespējams mums parādīsies konkrēti veidi, kā mēs varam uzlabot direktīvas īstenošanu. Atzinumā rakstīšu par sekojošām punktiem. Pirmkārt, uzmanība jāpievērš uh, ne tikai brīvai pakalpojumu kustībai, bet arī strādājošo aizsardzībai. Otrkārt, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, izvirzot ierobežojums dalību valstu tiesībām īstenot direktīvu. Manuprāt, patreiz piedāvātais devītais pāns ir ļoti problemātisks. Sarakstam ir jābūt vismaz atvērtam. Uh, jo kā gan Eiropas Savienības tiesa var ņemt vērā visus iespējamos pasākums un pēc tam slēgt sarakstu? Manuprāt, tas nav iespējams, līdz ar to mēs iesaldējam it kā direktīvas īstenošanas aptvērumu. Treškārt, es uzskatu, ka ir jāskatās uz dažādiem darba tirgus modeļiem. Skandināvijā, piemēram, mums ir specifiska sistēma. Starp dalību valstīm ir ļoti liels atšķirības šajā jomā. Ir jārespektē šīs te kultūras atšķirības. Ārotbiedrībām, piemēram, Skandināvijā ir daudz lielāka loma darba apstākļu noteikšanā un nodrošināšanā, jo kolektīvajos līgumos parādās šī te sociāla, šie sociālajie aspekti. Ceturtkārt, es rakstīšu par to, ka dalību valstīm ir obligāti ātri un vienkārši jāsadarbojas. Šai sadarbībai ir jānotiek pēc noteikumiem, kas ir skaidri un vienkārši. Piektkārt mums ir nepieciešams nodrošināt vienādus apstākļus, eh, godīgus apstākļus konkurencei. Sestkārt, manuprāt, ir atsevišķas interesantas perspektīvas. 12. pāns par uh, civil saistībām ir jauns ievie, jaunievedums. Es domāju, ka to varētu uzlabot, šī teksta redakcija varētu uzlabot, ņemot vērā dalību valstu judikatūru. Septītkārt, šī direktīva dod mums iespēju apkarot fiktīvus uzņēmumus, fiktīvus pašnodrošinātos un šaubīgus uh, darbinieku norīkošanas gadījumus. To mēs varēsim uzlabot, piestrādājot pie trešā panta, kurā ir runa par direktīvas noteikumu apiešanu. Domāju, ka kā parasti mums būs jārod pareizais uh, līdzsvars Šobrīd līdzsvaru nedaudz sašķobījusi Eiropas Savienības tiesa ar saviem spriedumiem. Mums ir atkal jāatgūst zaudētais līdzsvars, aizsargājot ne tikai uzņēmums, bet arī šos te norīkotos darbinieks. Lielas paldies referentei un tagad uzklausīsim ekspertus liels prieks šeit redzēt cilvēkus, kas tiešām ir dziļi iesaistījušies šajās jomās, gan no uh, valsts un ārotbiedrību puses, gan arī ir ieradušies darba devēju un arotbiedrību pārstāvi. Katram tiek piedāvāts desmit minūtes, daži no jums ir sagatavojuši slaidus, ceru, ka klātsošie tos varēs redzēt uz ekrāniem. Klātsošiem ir izdalītas arī prezentācijas uz papīra. Pirmkārt, mēs uzklausīsim Pablo Pramo, kas ir nodarbinātības un sociālās drošības ministrijas pārstāvs no Spānijas. Viņš ir darba inspekcijas speciālists. Jums ir ļoti iespaidīgs CV. Pēc tam uzklausīsim Filipu von Proišenu, kas ir muitas uh, eksperts no Vācijas federālās ministrijas. Muitas eh, darbinieki uh, nodarbojas ar nelegālo strādājošo problēmu risināšanu. Pēc tam a, uzklausīsim Tomašu Meijeru, kas ir Polijas darba devēju kameras prezidents. Viņš ir rakstījis daudzus rakstus par šīm te tēmām, ko mēs šodien apspriedīsim. Un visbeidzot aicināsim Klās Mihaili Jonsonu, kas pārstāv Zviedrijas ārotbiedrību konfederāciju un ir tās juridiskais padomnieks. Viņš ir cieši iesaistīts Alfa Laval jautājumu izskatīšanā bijis. Mēs ar prieku jūs uzklausīsim. Lielas paldies Emilie, kas uzaicinās visus šos ekspertus. Pirmkārt aicināšu Pablo Prāmo lūdzu. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pateikties uh, Turunēnas kundzei un visiem pārējiem šīs komitejas deputātiem. Liels paldies, ka devāt man iespēju pastāstīt par mūsu viedokli darbinieku nosūtīšanas jautājumos un runāt arī par grozījumiem tiesību aktos, kas visam drīz tiks pieņemti. Pirmkārt, Vēlētos norādīt, ka darbinieku nosūtīšana ir tendence, kas arvien paplašinās Eiropā. Arvien vairāk uzņēmumu nosūta savus darbiniekus uz citām Eiropas Savienības valstīm, lai tie tur strādātu kādu laiku. Šīs tendences ir ļoti nozīmīgas, tāpēc, ka mums ir jāpielāgo Eiropas Savienības tiesību akti, tā lai visās valstīs būtu vienādi spēles noteikumi un netiktu izkropļot konkurence. Kāpēc mums vajadzētu iet eh, tālāk? Vajadzētu grozīt direktīvu 96 šķērs svītra 71 tāpēc, ka nosacījumi, diemžēl, nav pilnīgi, un, protams, ir jāpiemēro subsidiritātes princips, taču e, eh, godīgu konkurenci dalībvalstis pašas nespēja nodrošināt. Tiesību akti šajā jomā noteikti ir jāsaskaņo ar Eiropas kopienu tiesas judikatūru. Mums ir jāņem vērā, ka sadarbības trūkums Un tiesību aktu piemērošana nevienlīdzīgā veidā bieži vien rada dažādus eh, krāpšanas gadījumus, kas brīžiem pat netiek sodīti. Kādi tad ir galvenie izaicinājumi likumdošanā? Pirmkārtām ir jāparedz līdzsvars starp darbinieku tiesībām un eh, pak brīvas pakāpojumu sniegšanas eh, tiesībām. Ir jānodrošina informācijas apmaiņas sistēmas, jeb IMI laba darbība. Tāpat arī ir jānodrošina skaidrība direktīvas 96.71 piemērošanā. Tāpat arī ir jānodrošina sodu atzīšana. Ja kādā dalībvalstī uzņēmumi ir izlikts sots, tad šis sots ir vienlīdzīgi piemērojams arī citās dalībvalstīs. Ir jādomā arī par to, kā definēt nelegālu nosūtīšanu. Šeit pastāv divi varianti. Pirmais būtu noslēgta saraksta izveide. Ja tik, tiek izvēlēts šāds variants, tad mums ir daudz lielāka tiesiskā noteiktība, taču tiesām, diemžēl, ir daudz mazāk iespēju vērsties pret krāpšanu šādos gadījumos. Otrs variants ir atvērts saraksts. Tas nodrošina lielāku elastīgumu un tiesām ir iespēja brīvāk interpretēt. Līdz ar to tiesas varēs labāk cīnīties pret krāpšanu. Kas notiek, ja e, darbinieku nosūtīšanā parādās pārkāpumi? Vai mums ir jāpiemēro direktīva, tikai galvenie direktīvas nosacījumi jāpiemēro, vai arī jāpiemēro ir uh, attiecīgās valsts dalība likumdošana, vai arī mēs piemērojam izcelsmes valsts tiesību aktus. Visi šie jautājumi, protams, ir ļoti diskutabli. Pirmkārt, mums ir jādomā par e, sociālo drošību. Šeit noteikti būtu jāpiemēro izcelsmes valsts noteikumi. To vismaz paredz e, pašreizējie tiesību akti. Darbinieki, kas ir nosūtīti strādāt ārzemēs, nekādā gadījumā nedrīkst atrasties sliktākos darba apstākļos nekā uh, darbinieki, kas strādā šajā valstī saskaņā ar saviem noteikumiem. Vēl kāds svarīgs elements ir piekļuvi informācijai. Šeit būtu jāizmanto IMI sistēma, jeb informācijas apmaiņas sistēma. Šīs jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo dažās valstīs pastāv darba inspekcijas, kamēr citās valstīs tādu nav. Tāpēc mums ir jādomā par sociālo partneru integrēšanu, kas veids pārbaudas par darba tirgu attiecīgās valstīs, un tad šī informācija ir jāiekļauj IMI sistēmā. Tāpat arī mums ir jādomā par informācijas apmaiņas pietiekamību, vai IMI e, sistēmā ir pietiekami daudz informācijas, kas tiek sniegta citām valstīm. Tāpat arī ir jādomā par piekļuvi dažādiem reģistriem visās dalībvalstīs. Šeit ir runa par komētas reģistriem un dažādi cita veida reģistriem, piemēram, administratīviem reģistriem, kuros arī ir pieejama noderīga informācija. Nosacījumi attiecībā uz pakāpojumu sniedzējiem, kas var tikt nosūtīti strādāt uz citām dalībvalstīm. Šeit atkal parādās divi varianti, vai nu noslēgts saraksts vai atvērts saraksts. Šeit mēs saskaramies ar tādiem pašiem nosacījumiem, proti, ja saraksts ir slēgts, tad mums ir lielāka tiesiskā noteiktība, bet, diemžēl, mazāk iespēju vērsties pret krāpšanu. Mums ir jādomā arī par dalību valstu atšķirībām. Ir jāatcerās, ka dažās valstīs darbojas darba koplīgumi, eh, par kuriem sarunas ved arotbiedrības. biedrības kādā veidā, piemēram, var identificēt eh, kontaktpersonu šajās valstīs? Vai tas rada lielus administratīvus šķēršus lieliem uzņēmumiem? Nē, protams, nē, tām ir viegli identificēt šādu kontaktpersonu, bet tas noteikti būs liels sloks maziem un vidējiem uzņēmumiem, un par to noteikti ir jādomā. Secinājumi Mums noteikti ir vajadzīgi vienādi nosacījumi, tādi paši nosacījumi kā attiecīgās dalībvalstu uzņēmumos. Tāpat arī ir jāpiešķir liela nozīme dokumentiem, ir jānodrošina arī veselības un drošības noteikumu ievērošana, ir jāpieprasa attiecīgi dokumenti par šo, šo noteikumu izpildi. Ja saraksts ir atklāts, tad pastāv arī trešā iespēja. Saraksts, kas ir atklāts, bet pamazām tiek slēgts. Tas nozīmē, ka šādā veidā var panākt lielāku tiesisko noteiktību. attiecībā uz darbiniekiem, kas tiek nosūtīti strādāt citās valstīs. Ja ir runa par līgumtiesībām, tad ir jāņem vērā arī apakšlīgumslēdzēja tiesības. ārvalstu uzņēmumos ir jānodrošina atbildīgums visās ķēdēs, arī tajās, kas attiecas uz apakšlīgumslēdzējiem ir jānodrošina proporcionalitāte. Nedrīkstētu būt tā, ka e, dalībvalstīs, kur šī sistēma nepastāv, spēles noteikumi ir neproporcionāli savādāki. Tāpat ir jādomā par situācijām, kad e, ārvalstīs tiek konstatēti krāpšanas gadījumi kādas sankcijas šādos gadījumos ir jāpiemēro. Pašlaik, diemžēl, nekas netiek darīts. Nesen tika veikts pētījums. Tas bija Cibeles projekts, kuru vadīja Spānija, bet tajā piedalījās arī Dānija, Ungārija, Francija, Portugāla, Malta un Itālija. Un šajā pētījumā tika secināts, ka netiek nodrošināta pārobežu izpilde, līdz ar to sodi netiek piemēroti. Un uzņēmumi paliek nesodīti. Mums ir vajadzīga konkrēta sistēma, informācijas apmaiņas sistēmas ieviešanai un sodu piemērošanai. Ne visās valstīs ir eh, atbildīgās iestādes, kas varētu strādāt ar šo imī sistēmu, un to noteikti vajadzētu ņemt vērā. Paldies, eh, Pāramo kungs, ka ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku, un paldies arī par sniegtajiem paskaidrojumiem. Es ceru, ka Turinens kundze vēlāk ar jums diskutēs par šiem jautājumiem. Tagad dosim vārdu Filipam von Proišanam. Viņam ir atvēlētas desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentei, paldies par uzaicinājumu. Es vēlētos jums pateikties par izdevību mazliet pastāstīt eh, par praksi Vācijā. Vācija ir viena no trīs lielākajām uzņēmēju valstīm, uz kuru dodas eh, darba ņēmēji. Mums muitā ir apmēram 15 eh, gadu pieredze attiecībā uz nosūtīšanas prakses piemērošanu. Es vēlētos mazliet pastāstīt par eh, nosūtīšanas direktīvu, proti tā paredz eh, minimālās, minimālos darba nosacījumus, kas ir jāpiemēro attiecībā uz nosūtītajiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, eh, kurā valstī darba devējiem atrodas galvenais uzņēmums. Tāpat šeit ir paredzēta noteikuma arī attiecībā par minimālo algu. Taču nosūtīšanas direktīvā nav uh, nekādu priekšrakstu attiecībā uz īstenošanu, attiecībā uz administrāciju, kā tas viss ir jādara. Un tagad e, tieši tāpēc tiek veidota e, īstenošanas direktīva. Šeit būs runa par kontroli un veidu, kā tas viss tiks īstenots. Ir jānodrošina, lai nosūtītie darba ņēmēji saņemtu minimālo algu un varētu strādāt minimālajos darba apstākļos, kas ir paredzēti uh, izcelsmes valstī. Tieši tāpēc mums ir jāizpilda vismaz trīs priekšnoteikumi. Vispirms ir jānodrošina eh, darba apstākļu nodrošināšana mērķa valstī. To var darīt tikai tad, ja attiecīgajā valstī pastāv kontrole un tiek kontrolēts, kādā veidā tiek veikts šis darbs. Tieši tāpēc mums vajadzētu skaidri nodalīt uh, izcelsmes valsts iestāžu un mērķa valsts iestāžu noteikumus un kompetences sfēras. Uzskatu, ka ar pašreizējo septīto pāntu nepietiek, jo tas nav pietiekami skaidri formulēts. Mēs uzskatām, ka vajadzētu skaidri norādīt, ka minimālo darba apstākļu kontrole ir uh, mērķa valsts iestāžu ziņā. Tātad šī kontrole ir jāveic neatkarīgi. Attiecīgi ir jānodrošina arī mērķa valsts noteikumu izpilde. Tātad šī kontrola ir jāveic tajā valstī, kur tiek veikts darbs. Tikai šeit varēs visu pietiekami labi kontrolēt, šeit būs pietiekami daudz zināšanu un faktu par to, ka uh, uzņēmums, piemēram, nenodrošina vajadzīgos darba apstākļus un neizpilda visus noteikumus. To norāda mūsu pieredze. Uh, Tāpat arī vajadzētu noteikt termiņus administratīviem darbām. Trešajā pantā parādās jautājums par kopīgā darba pievienoto vērtību. Trešā panta mēģis ir sašaurināt nosūtīšanas direktīvas apjomu. Šeit ir parādīt, norādīti kritēriji, kā konstatēt darbu. Šeit, piemēram, ir runa par reālām firmām, kas reāli veids darbu, un uh, tā saucamajām pastkastīšu firmām. Diemžēl uh, šādu noteikumu nav nedz nosūtīšanas direktīvā, nedz uh, nosūtīšanas direktīvas īstenošanas direktīvā. Šādi nosacījumi noteikti būtu vajadzīgi, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim šo kopīgo darbu regulēt ar nosūtīšanas direktīvu. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai darba ņēmēji uh, saņemtu aizsardzību, kas ir paredzēta nosūtīšanas direktīvā. Tad nosūtīšanas direktīvas mērķis būtu darba ņēmēja aizsardzība. Pašlaik šeit parādās pretrunas. Pastāv arī draudi, ka trešais pāns radīs pārāk daudz birokrātisku šķēršļu, un, diemžēl, darba ņēmējiem no tā nebūs nekāds jēgas. IMI informācijas sistēma ir iekļauti nosūtīšanas direktīvas aptvērumā, un šķiet, ka e, šīs mērķis um, ir jātīsta tālāk. Tāpat arī ir jāparedz iespējas valstīm sadarboties arī citos veidos. Tas īpaši attiecās uz divpusējiem valstu nolīgumiem. Ir jāparedz arī uh, iespēja mainīt sadarbību no IMI uz citādiem veidiem un atpakaļ. Šie divpusējie nolīgumi iespējams varbūt labāk piemēroti konkrētajai situācijai. Vismaz mūsu pieredze uz to norāda. Attiecībā uz kontroli 9. pāntā ir paredzēti noteikumi, kas mūsuprāt eh, praksē nenodrošinās nosūtīšanas direktīvas labāku izpildi, drīzāk gan eh, vairāk to ierobežos. Iestādēm ir vajadzīgi pietiekami instrumenti, lai tās varētu kontrolēt minimālo darba apstākļu ievērošanu. Te ir jāparedz arī iespēja pieprasīt uzņēmumam iesniegt dokumentus, kur, piemēram, ir pierādīta minimālās algas samaksa. Jautājums par to, kādi tad dokumenti šai kontrolē ir visla vislabāk piemēroti, nu, šis jautājums mainās, jo parasti šie dokumenti var būtu atšķirīgi, arī stratēģija var mainīties. Tieši tāpēc mēs Vācijā attiecīgos noteikumus arvien adaptējam un uh, mainām. Direktīvā ir paredzēta arī iespēja pieļaut dažādas sadarbības formas. Tas nozīmē, ka dalību valstīm uh, būs iespēja um, attiecīgi reaģēt uz jaunu attīstību. Šeit devītais punkts ir īpaši piemērots. Lai varētu papildināt jaunas kontrolas pasākumus, tad dalībvalstīm vajadzētu dot iespēju ar slēgta saraksta palīdzību šo direktīvu mainīt un ieviest dažādus jaunus kontrolas pasākumus. Tas nozīmē, ka uh, dalībvalstis varētu pēc iespējas ātrāk reaģēt uz uh, jauniem notikumiem. Mūsu pierād, pieredze norāda, ka šie eh, dokumenti ir jānodrošina mērķa valstī, bet mūsu ierēģiem eh, noteikti vajadzētu pārvaldīt eh, vairākas valodas, Eiropas Savienības dalībvalstu valodas. Bieži vien tikai daži dokumenti tiek pārtulkoti un arī tikai tad, ja tie nav pārāk gari. Līdz ar to šādas noteikumus var ļaunprātīgi izmantot Un uh, īpaši to var darīt, ja līguma teksti ir pārāk gari. Mums vajadzētu ierobežot uh, tulkošanas uh, vajadzības. Tas arī nerunē pretī uh, Eiropas kopienu tiesas judikatūrai. Mums tāpat arī ir jādomā par to, kuri dokumenti tad būs vislabāk pieejami ierēģiem. Ir jāatcerās, ka uh, E, nevienmēr nosodīšanas direktīvas noteikumus var pietiekami labi izpildīt. Uzskatu, ka 16. pantā iekļautais princips arī nedod labus rezultātus. Šeit ir runa par to, kad no mērķa valsts netiek iesniegta vajadzīgie dokumenti, un šādos gadījumos var uzdot papildu jautājumus attiecīgiem uzņēmumiem. Vai nosūtīšanas direktīvu varēs tu labāk izpildīt, ja uzņēmumi uh, labāk reaģēs uz uh, dažādiem kontrolas pasākumiem? Bieži vien uzņēmumi var sniegt informāciju, un uh, tad uh, ir jāpārbauda, vai šī informācija ir pareiza vai nē. Nevar vienkārši paļauties uz to, ka uzņēmums ir iesniedzis patiesu informāciju. 16. pantā iekļautais princips rada arī daudz praktisku problēmu. Pakāpojumi mūsdienās tiek sniegti uh, arī uz uh, nepilnu darba laiku. Bieži vien vienā uh, celtniecības objektā strādā ļoti daudz uzņēmumu no dažādām valstīm. Uh, bieži vien nevar pārbaudīt nedz visas izcelsmes valstis, nedz arī visus uzņēmumus. Bieži vien šīs kontrolas tiek pārtrauktas. Tad, kad atklājas, ka uh, šeit strādā tādi uzņēmumi, par kuriem vispār iepriekš nebija informācijas. Līdz ar to regulāri šādi kontroli veikt, diemžēl, ir pārāk sarežģīti. Uzskatu, ka eh, šajā projektā noteikti vajadzētu ieviest eh, grozījumus, vajadzētu ņemt vērā uh, pašreizējo praksi. Vajadzētu nodrošināt, lai tiek ievēroti eh, mērķa valsts eh, darba apstākļi. Tāpat arī ir jānodrošina vajadzīgie kontrolas pasākumi un arī iespēja pārbaudīt, vai minimālie eh, darba apstākļi ir ievēroti. Tāpat arī jāparedz iespēja pieprasīt dokumentus, un šiem dokumentiem ir jābūt mērķa valsts valodā. Pretējā gadījumā šīs kontrolas praksē nevarēs ieviest. vajadzētu arī skaidri noteikt attiecības starp izcelsmes un mērķa valsti. Tātad ir jāskatās uz to, kurā valstī tad tiek veikts attiecīgais darbs. Vajadzētu nodrošināt, lai mērķa valstī nebūtu jā, jāiz, jāpilda visi kontrols pasākumi. Paldies! Paldies par ļoti precīzu prezentāciju, precīzi viedokli un to, ka ievērojāt uh, laiku. Un tagad vārds Majorkungam no Polijas. Dzindabri. Labdien, dāmas un kungi! Tagad es uh, sniegšu praktiskus komentārus, nevis runājot par kontrolas institūcijām, bet gan no uzņēmēja darba uzņēmēju viedokļu. Šī, šajā direktīvā, šī direktīva varētu radīt sajukumu, jo tagad trešajā pantā ir iekļauta jau otrā direk, definīcija par darbinieku nosūtīšanu. Kaut gan 2004. gada direktīvā jau bija uh, definīcija. Un uh, vai tiešām uh, tagad darba devējiem būtu šādas juridiskas problēmas jārisina. Mēs esam neliels uzņēmums, kas darbojas Krakovā, un mums uh, tagad jāvēršas sociālās nodrošināšanas iestādēs Polijā, lai noskaidrot, vai mēs ievērojam Eiropas Savienības tiesību prasības vai nē. Ja mēs nosūtām darbā darbiniekus uz uh, Franciju vai Vāciju, tad tagad mums draud tāds kā franču vai vācu rēks, kurš kontrolēs, vai mēs visu ievērojam saskaņā ar trešā panta noteikumiem. Dāmas un kungi, ļoti bieži uh, rodas tādas situācijas, un es runāju par maziem uzņēmumiem, par ļoti maziem, nevis milzīgiem uzņēmumiem. Mēs uh, labticīgi, varbūt vēlēsimies saņemt veidlapu A1, un to mēs arī dabūsim, un mēs uh, uh, noskaidrosim, vai viss noteikumi ir ievērots, vai mēs tiešām varam norīkot darbā mūsu darbiniekus, un pēc tam mūs kontrolēs saskaņā ar trešā panta definīciju un tā prasībām, un tad man rodas bažas, dāmas un kungi, ka tieši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem situācija kļūst ļoti sarežģīta. Man ir jautājums direktīvas priekšlikuma autoriem. Kas notiks tad, kad ja polijas attiecīgā iestāde uzskatīs, ka viss ir kārtībā, bet kāds inspektors Francijā konstatēs, ka šie darbā norīkošanas noteikumi nav tikuši ievēroti un ka cilvēks ir nelegāli nosūtīts darbā uz citu valsti. saskaņā ar 2004. gada 883. direktīvu atbildīga ir izcelsmes valsts, bet tagad uh, jaunajā projektā trešajā pantā ir noteikts, ka Francijas, Bēļģijas vai Zviedrijas tiesa izlems šo jautājumu. Dāmas un kungi, man tiešām uh, ir bažas par to, ka šīs tiesas prāvas ilgs gadiem un ka juridiski tās būs ļoti sarežģītas un būs tiešām grūti rast risinājumu. Nākošais uh, jautājums ir devītais pāns, kas jau šeit tika pieminēts. Uh, ir uh, runa par dokumentu glabāšanu. Vai jūs tiešām varat iedomāties, ka 21. gadsimtā uh, Mēs taču varam pa e-pastu aizsūtīt dažu sekundžu laikā. Un uh, es uh, es saņemot uzaicinājumu šo uzklausīšanu, es uh, arī iepazinos ar Vācijas uh, muitas darbu un man informēja par to, kā tiek dalī, uzglabāti dokumenti. Un tad es ierosināju, ka mēs varētu tikties šeit un uh, iepazīstināt ar visiem nepieciešamiem dokumentiem. Es tikos ar darbu vadītāju šajā uzņēmumā, mēs piecu dienu laikā visu noskaidrojām, un uh, darba vadītājs uh, bija paņēmis līdzi nepieciešamos dokumentus, un man ir paredzēts arī tikšanās ar Bēļģijas darba inspektoriem, lai noskaidrotu, kā tiek veiktas inspekcijas, kā tiek kontrolēti poļu un eh, rumāņu uzņēmumu. Un ja bēģiem rodas kādas aizdomas vai šaubas, tad viņiem ir eh, jāsazinās ar partneriem Polijā vai Rumānijā, un šie jautājumi tiek noskaidroti. Un es esmu paredzējis arī doties uz šādu tikšanos, lai kliedētu visas neskaidrības, kas pastāv. Bet 21. gadsimtā Eiropā mēs pāris stundu laikā varam no Krakovas aizbraukt uz Briselu, Stokholmu vai jebkur citur. Ir nepieciešams uzglabāt uh, informāciju un dokumentus, bet tas ir ļoti uh, dārgs process. Es nerunāju par uh, lielām aģentūrām šeit, bet uh, runa ir par mazu uzņēmumu, kas varbūt darbojas piecās Eiropas Savienības valstīs, un vai tad tas nozīmē, ka ir jā, šai kompānijai, šim uzņēmumam ir tagad jānomā biroji piecās valstīs, kā tas ir noteikts piektajā pantā. Tas nozīmē, ka uzņēmumam no centrāla un austruma Eiropas valstīm uh, izdos uh, lielus līdzekļus uh, īrējot uz uh, biroja telpas uh, citās valstīs. Tālāk par sarunām par, uh, ar arotbiedrībām dažādās valstīs. Arī tas ir saistīts ar izdevumiem. Patiesībā šeit tiek radīts jauns amats sarunu vedējs, kāds teiksim, šis nelielais Krakovs uzņēmums, kurš darbojas uh, piecās Eiropas Savienības valstīs, teiksim, Francijā, Bēļģijā un vēl dažās citās, tā tad mums tagad būs jāalgo profesionāls sarunu vedējs, kas vedīs sarunas ar attiecīgo valstu arotbiedrībām. Vēl viens jautājums, kas uh, mūs satrauc, ir tāds, ja ir runa par kopīgo civilu atbildību, piemēram, būvniecības nozarē. Jūs uh, pieminējāt 12. pantu, kurā ir runa par visu visiem līgumslēdzējiem, visu līgumslēdzēju ķēdi, kas ir kopīgi atbildīga civil tiesiskā izpratne par apakš uzņēmēju izraudzīšanu šeit ir runa. Es domāju, ka mums nevajadzētu pārāk likt uzsvaru uz kopīgu civilo atbildību, jo šī direktīva draud radīt milzīgu juridisko un administratīvo haosu. Kā jau es pieminēju, šī pati darbinieku norīkošanas defektīva eh, definīcija. Jūs arī pieminējāt to, ka ir dažādi mēģinājumi apiet eh, direktīvu un ļaunprātīgi to izmantot. Turunens kundze norādīja, ka 96 slīpsvītra 71 direktīva nedarbojas. Mums ir jānodarbojas jānodrošina labākas sadarbības starp dažādu valstu iestādēm, jāpadziļina šī sadarbība, jānodrošina, lai darba likumdošana uzņēmējs valstīs būtu uh, pieejama arī internetā, lai visiem būtu pieejama informācija, lai nebūtu īpaši jāalgo konsultanti, kas mums pastāstītu, kāda ir situācija noteiktajā nozarē, konkrētā valstī, un tad mums dzīve būs daudz vienkāršāk. Paldies! Paldies, Majerkungs, par ļoti skaidro un precīzo informāciju ar ļoti praktisku skatījumu uz šo jautājumu. Un tagad vārds eh, Jansson kungam no Zviedrijas arotbiedrību konfederācijas. Paldies uh, par uzaicinājumu. Es sagatavoju šo uh, runu angļu valodā, bet tagad es būtu varējis runāt arī zviedriski. Bet, nu, uh, pēdējo pāris gadu laikā Eiropas Savienība saskars ar pieaugošu bezdarbu un lielām atšķirībām algu ziņā. Uh, Tas ir tāds eksplozīvs uh, kokteils. Uh, tiesas spriedums Laval lietā parādīja spriedzi, kas pastāv Eiropas Savienības tiesību jomā. Es nezinu, vai jūs uh, visi esat pazīstami ar šo tiesas spriedumu uh, Laval jautājumā, bet tas tieši skar uh, darbinieku norīkošanu darbā. Tā tad varētu uzdot vairākus jautājumus, kāda ir uh, saistības starp ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem Eiropas Savienībā, vai Eiropas Savienībā viss tiek liberalizēts darba tiesību jautājumā, kāds ir, uh, kādas ir iespējas dalību valstīm rīkoties šajā jomā un kā atjaunot minimālo noteikumu ievērošanu darbinieku norīkošanas direktīvas sakāra. Jautājums, kā nodrošināt to, ka Eiropas Savienība dod kaut ko saviem strādājošiem un ka lozungs vienoti daudzveidībā tiek īstenots dzīvē, nevis paliek vienkārši tukši vārdi. Uh, ir tāds teiciens uh, Romā jārīkojas kā romiešiem. Un eh, tas eh, būtu sakāms arī par uzņēmēju valsts eh, likumu ievērošanu attiecībā uz norīkotajiem darbiniekiem. Attieksmē pret visiem darbiniekiem ir jābūt vienlīdzīgai. Zviedru arotbiedrības pēc lavā, sprieduma lavā lietā Eiropas likumdevējiem ir lūguši divas lietas. Pirmkārt, sociālā progresa protokola pieņemšana, tas ir uh, paredzot izmaiņas uh, Eiropas Savienības līgumos, un otrs ir grozīt arī uh, norīkošanas darbā direktīvu. Mēs neko neesam saņēmuši. Tagad mums tiek piedāvāta direktīva par darbinieku norīkošanas direktīvas īstenošanu. Tā eh, bija ierosināta vēl viena regula šajā jautājumā, bet eh, šis projekts eh, nobeidzās pats no sevis, un mums tagad ir palikusi tikai šī direktīva, kas tiek ierosināta. Tā, tās mērķis ir atjaunot līdzsvaru pēc uh, sprieduma Laval lietā un vēl trijās citās lietās, kas bija saistītas ar šo procesu. Eh, jautājums ir par kompromisu rašanu starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, kaut gan pastāv ļoti lielas ideoloģiskas atšķirības. Tāpat ir arī grūti panākt, lai tiktu ievērotas darotbiedrība pamatotās prasības darba tiesību jomā. Mm, es gribētu jūs arī īsumā informēt par kontekstu un teikt tomēr arī dažus vārdus par uh, īstenošanas direktīvu. Ir jāpatur prātā, ka šīs direktīvas mērķis ir kliedēt bažas Eiropas uh, darbinieku darba ņēmēju vidū. Direktīvas projekts paredz virkni pasākumu un nevarēs, nevarēšu visus šos elementus komentēt, tādēļ izraudzīšos tikai dažus no šiem priekšlikumiem. Bet mēs varam arī vēlāk citus jautājumus apspriest. Valsts iestāžu kontroli, kā izējas punkts uh, šim direktīvas projektam. Eh, no Zviedrijas viedokļa pat šāds ierosinājums ir eh, apšaubāms, eh, jo šī priekšlikuma mm, darba tirgus modelis ir drīzāk Vācijas modelis, nevis Skandināvijas modelis. Daži no šiem elementiem būs grūti saskaņojumi ar pašregulācijas modeli, eh, kurā darbojas sociālie partneri. Darba nosacījumi eh, algas un darba laiks eh, tiek noteikti Zviedrijā konsultācijās ar darba par, eh, ar eh, partneriem, sociālajiem partneriem un īstenoti. 9. pantā noteiktie pasākumi, protams, ir apsveicami, bet ir satraucoši, ka Eiropas komisija ierosina slēgtu sarakstu. Sociāla demokrātiem tas pat ir šokējoši, jo galvenais ir brīvība un likums tikai nosaka to, kas ir aizliegts, bet tas, kas nav aizliegts, viss pārējais ir atļauts. Līdz ar to šeit ir izraudzīta nepareiza likumdošanas metode un ideoloģija. Tā padara likumdošanu neelastīgu un liedz turpmāku pielāgošanos mainīgajiem apstākļiem. Mēs nezinām, kāda būs situācija pēc 5, 10 vai 15 gadiem administratīvajā jomā, un tādēļ šis saraksts ir jāparedz atvērts. Piektais un desmitais pāns runā par piekļuvi informācijai un inspekcijām par to, kāda informācija ir jāsniedz, kur šī informācija informācija ir pieejama. Jāsaka, ka darba dalību valstīs šī situācija ir ļoti atšķirīga, tāpat ir atšķirīgas arī inspekcija darba metodas. Kā jau es pieminēju, kolektīvie līgumi un inspekcijas ir uh, arotbiedrības ziņā Zviedrijā. Kolektīvie līgumi ir privātiesību subjekts ar divām pusēm. Mēs, protams, atbalstām prasību pēc lielākas atklātības un ir uh, diezgan grūts uzdevums uh, sagatavot šos nosūtīšanas nolīgumus, lai palielinātu atklātību, kā tas ir paredzēts. Tomēr prasībām pēc informācijas pieejamības ir jābūt saskaņotām ar respektu pret sociālajiem partneriem. Un tā, šādas prasības ir jāievēro visos eh, darba tirgus modeļos, kas pastāv Eiropā, ne tikai vienā modelī. Un tagad vēl gribu runāt par trešo pantu, par ko jau daudz ir runāts Tātad mērķis ir uh, noskaidrot, kas tad ir norīkošana darbā. Mērķis, protams, ir labs, tomēr jāsaka, ka priekšlikums ir neloģisks. Viens no priekšlikuma mērķiem ir novērst krāpšanu un likuma normu apiešanu. Ja priekšlikums tiktu pieņemts pašreizējā variantā, tas uh, panāktu pretējo iecerētajam jo var rasties trīs hipotētiskas juridiskās situācijas uzņēmumiem, kas nosūta darbā darbiniekus. Tātad uzņēmums var darboties mērķa valstī, otrkārt var nosūtīt darbā darbiniekus godīgā veidā, teiksim. Un trešais variants ir. Mm, nosūtīšana, neievērojot nosūtīšanas noteikumus. Un uh, šī ir tā situācija, kad likuma normas netiek pildītas un ir apietas. Un uh, direktīvas priešlikuma mērķis ir novērst šādu situāciju. Kādi tad ir, uh, kādas sekas rodas tād, ja negodīgi darbin, tiek darbinieki tiek nosūtīti negodīgā veidā darbā. Tad šie uzņēmumi, kas apiet likumu, nedrīkstētu izrādīties izdevīgākā situācijā nekā uzņēmumi, kas godīgi darbojas. Kā jau es uh, norādīju, ir vēl citi jautājumi, kas mūs satrauc, bet, diemžēl, man uh, trūks laika, lai par visu šodien runātu. Jāsaka, mēs tomēr esam kritiski noskaņot pret šo priekšlikumu, lai arī kopumā tas tomēr ir labs un apsveicams. Mēs uh, esam sagatavojuši arī grozījumu šim uh, priekšlikumam. Cerams, ka jums būs laiks ar tiem iepazīties. Lielas paldies! Paldies! Tiešām jūs iesniedzāt grozījumu priekšlikums, referentu par to ir informēta. Lielas paldies visiem četriem ekspertiem par ārkārtīgi skaidrajiem un ļoti koncentrētiem priekšlikumiem. Esmu pārliecināta, ka Turnens kundze ņems vērā jūsu viedokļus. Un tagad mums ir laiks līdz pulksten 12. debatēm par šiem jautājumiem. Veidojam runātāju sarakstu. Pirmkārt gribēju aicināt izteikties ēnu referentus. Hanslikas kundzi, Gebhardas kundzi, Azoja kungu un De Jonga kungu, kas ir šeit ieradušies kā ēnu referenti. Nodarbinātības komitejas referente arī ir ieradusies Danutija Slavietska. Arī viņi tiek iekļaut runātājs sarakstā. Bez tam pieteikušies runāt Hedas kundze un Švāba kungs. Debatēm paredzēts apmēram 25 minūtes. Nobeigumā došu vārdu ekspertiem, kas varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tādēļ katram runātājam divas minūtes. Tad mēs varēsim noturēt patiesu dialogu, nevis tikai monologus. Sākšu tātad ar ēnu referentiem.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 Viņa ieguldījums direktīvas projekta tapšanā tiešām ir ļoti vērtīgs. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist tam, ka šīs projekts iet pareizā virzienā, tas varētu garantēt pamattiesības norīkotajiem darbiniekiem. Bet tā ir tikai viena priekšlikuma puse. Otra puse ir tāda, ka ir jāatvieglo arī pakalpojumu sniedzēju dzīve. Ja gribētu vērst savu uzmanību tieši uz šo pēdējo aspektu. Manuprāt, mums tiešām jāatrod ir līdzsvars starp šiem abiem mērķiem. Līdzsvaram jābūt tādam, lai mēs radītu godīgas konkurences apstākļus pakalpojumu sniedzējiem. Šis līdzsvars ir pats svarīgākais. Līdzsvars starp pakalpojumu sniegšanas brīvību un eh, darbinieku tiesību aizsardzību. Direktīva nedrīkstētu būt pārāk smagnēja. Eksperti šeit pieteica daudzas patiesas problēmas. Nu, piemēram, ir kritērija trešajā pantā. Kritērija runā par sasaisti starp darba devēju un uh, mītnes valsti, izcelsmes valsti arī dzen. Šo kritēriju ieviešana nozīmē, ka katru reizi ir nepieciešama izvērtēšana. Rodas jautājums, kas liek šo izvērtēšanu, kāda būs apelācijas procedūra pēc tam, kad tiks pieņemti lēmumi. Jautājums ir arī par kompensācijām, ja lēmums ir pieņemts nepareizi. Tātad ir vesela virkni jautājumu, kas izraisa, ko izraisa trešais pāns. Varbūt eksperti varētu man paskaidrot. Bez tam mani interesē arī tas, kā, šī kopīgā, kā šīs kopīgās saistības un kopīgā atbildība strādās praksē. Līgumslēdzēju puses izvēlei vajadzētu notikt pēc tam, kad notiek piedāvājuma padziļināt izvērtēšanu. Tie patērētāji, kas tie līgumslēdzēji, kas ir slēguši līgumus labtacīgi, neti, nedrīkst tikt saukti pie atbildības saskaņā ar 12. panta pirmo apakšpunktu, bet kā darba devējs varētu zināt, vai viņš tiks saukts pie atbildības vai nē. Tātad mans jautājums ir, kā mēs izvērtēsim šos te paredzētos testus, kas ir jāņem vērā. Es ceru, ka varēšu rast atbildes uz šiem jautājumiem. Nobeigumā vēl gribētu teikt sekojošo. Domāju, ka būtu vērts runāt par to, vai Pienākumi, kas tiek uzlikti darba devējiem, ir proporcionāli. Mēs taču nevēlamies panākt tādu situāciju, kad uzņēmējam tiek likti tik daudz šķēršļu, ka viņš nevēlas norīkot darbā pakalpojums sniedzējs darbiniekus. Tam būtu ļoti nopietnas sekas uh, brīvu pakalpojumu sniegšanu tad nebūtu iespējama. Vēlreiz gribu pateikties ekspertiem par prezentācijām. Paldies arī priekšsādātājiem. Paldies, Hanslikas kundze. Gebhardas kundze, lūdzu. Dankšan. Um, film... Paldies, priekšsādātāji. Paldies ekspertiem par ārkārtīgi noderīgo informāciju. Būtu labi, ja mēs varētu saņemt jūsu prezentācijas arī uz papīra, tad mēs varētu mierīgi tās izlasīt. Tas ļoti palīdzētu mums mūsu darbā pie šiem jautājumiem. Mana politiskā grupa ir nedaudz vīlusies saņemot šo te īstenošanas direktīvu. Pēc Laval, Viking un citiem tiesas spriedumiem ir skaidrs, ka direktīvai ir vairāki, vairākas plaisas un vairākas neaizpildītās vietas, kuras mums jāaizpilda tā, lai būtu labākas attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Uh, Mana politiskā grupa ir izvirzījusi zināmas prasības attiecībā uz šī juridiskā vakuma aizpildi. Mūsuprāt, patreizējais priekšlikums ir nepietiekams. Vēl kāda problēma. Ir daudz pozitīvu priekšlikumu, taču ir arī pasliktinājumi, kas pasliktinās patreizējo juridisko situāciju. Mēs iesniegsim grozījumus, kas uh, mainīs šos priekšlikumus. Man ir ļoti ierobežots runāšanas laiks, tādēļ runāšu par trim galvenajām problēmām, kas man satrauc. Bet tās nav vienīgās. Pirmkārt, labāk piekļuvi informācijai, it īpaši darba ņēmējiem. Jā, tas tiešām ir svarīgi un pareizi. Taču piedāvājot mājaslapu, mēs to neatrisinām. Ar to nepietiek. Darba ņēmējiem ir nepieciešams vairāk informācijas. Viņiem, viņi ir spiesti meklēt to paši. Daudzi šie te norīkotie darba ņēmēji strādā tieši būvniecības sektorā. Es nedomāju, ka celtnieki staigā apkārt ar klēpju datoriem vai kādiem citiem uh, Um, moderniem informācijas tehnoloģiju rīkiem un nemitīgi meklē, kādas ir viņa tiesības, kur ir tās mājas lapas, kur tās atrunātas. Es domāju, ka šeit ir jāatrod cits veids informācijas uh, uh, noraidīšanai, tā lai šī informācija tiešām sasniegtu mērķa auditoriju. Tas ir viens no sāpīgajiem punktiem. Viens no jautājumiem, ko gribu uzdot ekspertiem, ir tāds, kā jūs skatāties uz šo lietu, kā tieši varētu uzlabot informācijas sniegšanu strādājošiem. Septītais direktīvas punkts runā par valsts iestāžu lomu administratīvajā sadarbībā. Nu, valsts administrācija atbildīga par kontrolēm. Izcelsmes valsts nevar veikt kontroli mērķa valstī, kur notiek patiesais darbs. Fon Prošankungs, jūs piedāvājāt mums konkrētus piemērus, pro konkrētas problēmu jomas, kas mums jāatrisina. Uzlabojumi nepieciešami nevien izcelsmes valstī, bet arī mērķa valstī. Abām šīm valstu administrācijām ir savi uzdevumi, un tām ir skaidri jāzina, ko var un ko nevar darīt. Domāju, ka šīs te kompetences ir jādefinē ļoti skaidri. kontroli var veikt saskaņā ar mērķa valsts tiesību aktiem. Jautājums ir arī par dokumentāciju, kas jāiesniedz. Jūs pareizi teicāt, ka mēs nedrīkstētu atvērt virtuves durvis vai sētas ieeju krāpniekiem, cilvēkiem, kas vēlas apiet noteikumus. Vēl kaut kas, ko gribētu pateikt. Mērkungs, Es nesaprotu to problēmu, ko jūs šeit aprakstījāt. Kādas tad ir darba devēju problēma, uzņēmēju problēma? Ja viņi darbojas pareizi un saskaņā ar noteikumiem, un vairums uzņēmēji tā arī dara, Es negribu nebūt uh, turēt aizdomās visus darbdevējus. Tātad šie godīgie uzņēmēji nebaidās no kontrolēm, jo viņi strādā saskaņā noteikumiem. Šeit mūs interesē melnās avis. Negodīgie uzņēmēji, tieši viņiem ir nepieciešami šie ierobežojumi. Un pēdējais, ko šodien gribētu pieminēt, ir 18. un 19. pāns, kur runa ir par IMI informācijas sistēmu. Šī informācijas sistēma neizriet no uh, šīs direktīvas, bet gan no kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas direktīvas. Nesmu pārliecināta, vai šī sistēma netiks pārslogota gadījumā, ja tai būs jāuzņem informācija, kas attiecas arī uz darbņēmē norīkošanas direktīvu. IMI informācijas sistēma nav paredzēta sadarbībai starp dažādām administratīvām iestādēm. Bīlana kunga ziņojums, par kur balsojam pagājušās nedēļas plenārsēdē, zināmā mērā runā par šo jautājumu. Man jārunā ar viņu un jāuzdod jautājums, vai patreizais priekšlikums ir uh, konsekvents, vai tas ir savietojams ar mūsu iepriekš pieņemtiem tiesību aktiem, vai tas vispār ir jēgpilns. IMI informācijas sistēma pat par sevi ir nepietiekama. Domāju, ka e, šāds te vērojums būtu jāpapēta tuvāk. Un pēdējais jautājums, ko es gribu uzdot e, Jonsson kungam. Es zinu, ka Skandināvijas valstīs sistēma ir ļoti atšķirīga no pārējās Eiropas Savienības, un šeit es domāju tieši ārotbiedrību tiesības. Varbūt jūs varētu konkrētāk mums pastāstīt kas ir nepieciešams tieši Skandināvijas ārotbiedrībām šajā tiesībā aktā. Paldies! Paldies, Gebhards kundzei! Nav šaubu par to, ka mums vajadzētu diskutēt par IMI informācijas sistēmu. Es atceros, bija priekšsēdētājs uh, galīgā lēmuma panākšanā. Bija dalība valstis, kas vēlējās to paplašināt. E-komercijas direktīva ir viens no jaunajiem priekšlikumiem, kas arī ir mūsu komitejas atbildībā. Un mums būs iespēja uh, runāt vēl par šiem jautājumiem. Buzoja kungs, nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētāji, runāšu īsi. Gribu sākt ar vispārēju vērojumu Manuprāt, ir svarīgi noturēt šīs debatas. Šo iniciatīvu pieprasīja parlaments un komisija to piedāvāja vienotā tirgus uh, aktā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt strādājošos vienotajā tirgu. Šis priekšlikums uzlabos juridisko noteiktību, kas, manuprāt, ir laba lieta visām iesaistītajām pusēm. Bez tām gribu teikt, ka noteikumi pār darba ņēmēju tiesībām nedrīkst būt pārāk smagnēji, jo savādāk šāda darbinieku nosūtīšana kļūs eh, nepievilcīga un līdz ar to tiks grautas brīvas iespējas sniegt pakalpojumus. Man ir jautājums Prāmokungam. Un otrs jautājums jebkuram no ekspertiem. Prāmokungs, konkrēts jautājums jums. Par Uh, apakšlīgums slēdzējiem un ierobežotas atbildības jautājumu. Es domāju, ka šī joma varētu būt problemātiska. Ierobežot atbildība varētu padarīt līgumu slēgšanu apakšuzņēmējiem mazāk pievilcīgu. Tas būs arī liels sloks godīgajiem darbu uzņēmējiem, kas, ja mēs uzspiedīsim viņiem šo padziļināto izpēti, arī to var interpretēt dažādos veidos. Vai nepastāv risks uh, Um, juridiskās noteiktības trūkumam. Administratīvā sadarbība un uzraudzība, tāda kā inspekcijas, ir jāpadara efektīvāk. Tas ir pareizā, tā ir būtu pareizā pieeja, nevis šī te ierobežotā atbildība. Otrs jautājums izriet no manas ziņkārs. Tas ir adresēts visiem ekspertiem. Varbūt tas nav reāli, reāli īstenojums. Taču jautājums ir šāds. Mēs runājam par termiņiem, kas parādās 6. pantā un kur runa ir par savstarpēju atbildību. Divas nedēļas vai 24 stundas ārkārtas gadījumos. Manuprāt, šie termiņi pārāk īsi, bet gribētu dzirdēt ekspertu viedokli par to. De Jonga kungs lūdzu nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribu pateikties visiem četriem ekspertiem, kas runāja par šo svarīgo tēmu. Pirmkārt, Divi komentāri, kam tāda vispārēja darba. Darba ņēmēja norīkošana Eiropā ir problēma, jo mums nav nekādu sociālo sliekšņu. Nav minimālās algas Eiropas līmenī, nav nekādu konvenciju par minimālo sociālo drošību, nav arī pensiju tiesību Eiropas Savienības līmenī. Tātad nav nekādu minimālo standartu sociālo standartu. Ir ļoti svarīgi tādēļ ieviest labas kontrolas. Kontrolas vai tiek respektēti vietējie noteikumi un dažādās konvencijas. Nosūtītie darbinieki bieži vien maksā lētāk, tādēļ, ka viņiem nav tik svarīgi sociālie noteikumi un arī pensiju noteikumi. Viņu valstīs tie ir zemāki, nav cits līmenis, nav, nav tas pats līmenis. Ja mēs nekontrolēsim šīs atšķirības attieksmē pret uh, ārzemju strādniekiem, tad šīs atšķirības tikai pieaugs. Nevar piekrist tiem, kas uzskata, ka ir jāsamazina atbildības nāstu uzņēmējiem uzņēmējiem ir tiesības sniegt pakalpojums ārpus savas valsts robežām. Eiropas Savienības tiesas judikatūra aizstāv šīs tiesības. Mūsu uzdevums ir aizsargāt darba ņēmējus. Tāds ir šī jaunā priekšlikuma mērķis. Otrs vispārīgais komentārs. Esmu papētījis slik pārskatu. Tas ir tātad šis Sibela pētījums, ko pieminēja uh, Prāmokungs. Kopā ar Intu Veltu kundzi mēs iedziļinājāmies šajā te pētījumā. Mēs redzam, ka valdīs haoss kontroļu jomā. Tiek kontrolēti ārzemnieku sniegtie pakalpojumi Bet tas nav vienīgais, kas tiek kontrolēts. Ir juridiskie dienesti, kas kontrolē to, vai notiek kaut kādi uh, civiltiesību pārkāpumi. Šis te slik aug, eh, vecāko darba inspektoru komiteja kontrolē tikai atsevišķus pārkāpumu veidus, bet mums vajadzētu plašāku kontroļu amplitūdu. Uh, kurā iesaistās dažādas kontrolējušās iestādes, jo tikai tad mēs nonāksim pie kaut kāda reāla rezultāta. Pagaidām kontrols notiek tikai daļai. Priekšlikumā es neredzu nekādu uzlabojumu šajā jomā. Komisijai šobrīd nav tādu priekšlikumu, kas paredzētu arī vienu centrālo informācijas centru, kurā būtu visa informācija pār kontrolas pasākumiem, lai arī kādi tie būtu. Tas ir tāds vispārīgs vērojums. Gribētu dzirdēt, ko eksperti par to domā. Runa nav par to, ka mēs samazinātu kontrolas. Nē, runa ir par to, kā mēs varētu pieķert nelegālos strādājošos un labāk, kontrolē, labāk koordinēt kontrolas iestāžu darbu. Kontrolēm jābūt ir efektīvākām. Paldies Dejanga kungam. Tagad gribētu aicināt izteikties Jaslovetskas kundzi, kas ir no nodarbinātības komitejas atbildīgā referenta. Paldies priekšsēdētāji! Atvainojos, ka nokavēju debašu sākumu. Man vajadzēja piedalīties nodarbinātības komitejas balsojumā, un tas man aizkavēja. Noteikti dzirdē, uzklausīšu visu ekspertu noslēgumu runas, nedzirdēju viņu ievadus, dzirdēju tikai pēdējā uzaicinātā eksperta runu. Diemžēl. Labprāt, eh, aprunātos ar ekspertiem arī pēc viņu noslēguma vārdiem. Eh, labprāt saņemt informāciju eh, rakstveidā no jums. Pēdējā runā jūs atsaucāties, ekspertkungs, jūs atsaucāties uz trešo pantu direktīvā, kur runa ir, jūs runājat par formātu, ko izmanto Eiropas komisija šajā priekšlikumā. Jūs teicāt, ka trešais pāns paver iespējas arī negodīgai darba ņēmē norīkošanai darbā. Piekrītu tam. Eh, trešā pranta kritērija nav skaidri. Man ir jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams noslēgts kritērija saraksts, jeb varbūt būtu labāk ja mēs tomēr piedāvātu kaut kādu veidu vadlīnijas. kritērijiem, kurus varētu tikt izmantots dažādās situācijās. Šo jautājumu gribu uzdot visiem ekspertiem. Otrs jautājums direktīvas priekšlikums neprecizē termiņu, kādā tiek nosūtīti darba, eh, darbinieki. Sociālās drošības noteikumos ir teikts, ka šāda nosūtīšana ir iespējama līdz 24 mēnešiem. Es atklāti pateikšu, ka esmu pret to, ka tiek ierobežots nosūtīšanas laiks, tātad darba laiks eh, mērķu valstī. Uh, Ja kāds cilvēks strādā par konsultantu vai padomdevēju, tad rodas jautājumu, kā mēs vērtējam šos te konsultatīvos pakalpojumus. Arī šeit runa ir par darbinieka norīkošanu. Vēl kāda problēma joma ir ļoti liels atšķirības starp arotbiedrībām, arotbiedrību asociācijām dalību valstīs un starp nolīgumiem, kas tiek parakstīti. Jūs eh, stāstījāt par Zviedrijas pieredzi, teicāt, ka šādus nolīgumus var parakstīt pat vietējā līmenī. Šeit izriet ļoti būtisks jautājums par piekto priekšlikumu pāntu. Kā būtu jāinformē par šādiem nolīgumiem un nodarbinātības noteikumiem konkrētā valstī? Manuprāt, būtiski svarīgi abām pusēm, gan darba devējiem, gan ārotbiedrībām rīkoties atbildīgi, tātad uzņemties savu daļu atbildības par situāciju, taču tanī pat laikā, lai abām pusēm būtu kaut kāda brīvība, arotbiedrībām brīvība iesaistīties sarunās un brīvība arī būt atbildīgiem sniegt informāciju par šiem nolīgumiem. Domāju, ka katrā dalība valstī jāizveido viena vieta, kur var saņemt pilnīgu informāciju. No otras puses, kādi ir darba devēju atbildība? Darba devējs kļūst atbildīgs ar to brīdi, kad viņš saņem informāciju, un šī informācija tiek piedāvāta skaidrā veidā. Ļoti bieži dažādu uzklausīšanu laikā mēs sakām, ka nevaram ierobežot ārotbiedrību brīvi. Pilnīgi piekrītam. No otras puses, nedrīkstam aizmirst arī par arotbiedrību atbildību. Šodien mēs runājam par darba ņēmēju aizsardzību un par attiecībām starp deve, darba devējiem un arotbiedrībām. Manuprāt, informācija par nodarbinātības noteikumiem pirmkārt ir jāsniedz pašiem darbiniekiem. Reizēm ir pieminēti uh, lingvistiskie aspekti. Ja kolēģi no Francijas un Vācijas saka, jā, mēs, protams, sakam, ka visiem dokumentiem jābūt pieejamiem angļu valodā, un pēc tam viņi protestē, kāpēc šie dokumenti nav franciski vai angliski, un tad es varu teikt, un kāpēc tie, lai tie netik tulkoti poliski. Nu, angļu valoda tiek minēta tādēļ, ka vairums cilvēku tajā runā un zina kaut kādā mērā. Un vienkāršam cilvēkam uh, būtu daudz vieglāk atrast tulku, kurš var iztulkot dokumentus par nodarbinātību un darbu kodeksu no angļu valodas savā valodā, nekā no zviedru vai vācu valodas. Un atvainot priekšētāji, man ir vēl viens svarīgs komentārs. Gribētu jūs visus aicināt, arī ekspertus aicināt piedalīties uzklausīšanā, kas notiek telpā 5G2 Tā ir uzklausīšana. 5G3, es atvainoju, tā ir uzklausīšana, ko organizē Nodarbinātības komiteja uh, par tēmām. Un kad tieši tas notiks, prasa priekšsēdētājs? Uzklausīšana notiks šodien pulksten trijos. Uh, šo pēcpusdienu, jā, šo pēcpusdienu notiks šī uzklausīšana. Paldies, Jāslaveckas kundze, liels paldies, ka ieradāties uz mūsu sēdi. Jūs runājat par informāciju. Domāju, ka mums visiem jāatceras, ka pakalpojumu direktīvā ir paredzētas vienas pieturas aģentūras informācijas sniegšanā. Es domāju, ka mums ir lieliski iespēja domāt par to, vai informāciju dažādām iesaistītajām pusēm, arī darbinieku nosūtīšanas jautājumos varētu tikt sniegta vienas pieturas aģentūrās. Tas ir kaut kas, kuras vēlētos, lai Turnēns kundze ieskatītos. Ir vēl divi runātāji. Mums nav pārāk daudz laika, e, jo eksperti ir uzaicināti tikai līdz pulksten 12. Hedz kundze un Švāba kungs ir pieteikšies izteikties. Tack så mycket och tack till experterna. Paldies. Daudz paldies arī ekspertiem. Tāpat kā Gebhārdes kundze, esmu sociāldemokrāte, un mani patiešām uztrauc šis priekšlikums. Man būtu jautājums Jonsona kungam no Zviedrijas. Cik tās saprotu, tad priekšlikums attiecībā uz 9. pāntu, attiecībā uz dalību valstu kontrolēm, tad šeit uh, tiks ierobežotas dalībvalstu iespējas veikt kontroli. Tas noteikti ietekmēs arī darba tirgu, un tādā valstī kā Zviedrijā Eiropas Savienības iespējas pārbaudīt noteikumu ievērošanu tiks patiešām ierobežotas. Vajadzētu paskatīties arī uz darbu koplīkumiem. Komisija neuzskata, ka šādos gadījumos varētu atrast kontaktpersonu vai arī cilvēkus, kas ir tiesīgi veikt eh, sarunas. Tas noteikti varētu eh, slikti ietekmēt koplīguma modeli. Ko par to saka Zviedru arotbiedrības? Kādā veidā varētu grozīt 9. pantu, lai šis teksts kļūtu līdzsvarotāks un lai tiktu ņemts vērā Ziemeļvāstu darba tirgus modelis? Paldies! Jā, šķiet, ka Zviedrijas arotbiedrības jau ir sagatavojušas grozījumus, jūs tos varat papētīt, bet Jonsona kungs varbūt varēs par to sīkāk pastāstīt mazliet vēlāk. Uh, vēl došu vārdu dažiem deputātiem un pēc tam atkal došu vārdu ekspertiem. Katram no tiem tiks atvēlētas divas minūtes. Atvainojos, ka tik maz laika, bet, nu, došu vārdu jums tādā pašā kārtībā, kā jūs izteicāties pirms tām. Uh, Tad eksperti varēs atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Bet vispirms vēl Švābkungs kā pēdējais runātājs no deputātu vidus. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzklausīju visus četrus ekspertus ar ļoti lielu interesi. Domāju, ka komitejā mēs visi varam būt viensprātis, ka mums ir vajadzīgs līdzsvars starp darba aizsardzību, tātad darba devēju un darba ņēmēju aizsardzību un starp caurdzmību darba tirgū. Es gribētu atbalstīt Gebhārdas kundzi, viņa saka, ka viņš, viņa īsti nesaprota. Uh, eh, šos darba līgumus. Jā, ja piemēram ir kādi arotpratēji un darba ņēmēji, darba devēji, kas ir mm, atbilstoši reģistrējušies, tad ir ārkārtīgi grūti šos darba uh, ņēmējus samainīt, proti nosūtīt kādu citu darba ņēmēju vietā. Tieši tāpēc ir vajadzīgi vienādi noteikumi, lai šī caurzmība būtu pietiekami laba. Uh, Tāpēc uzskatu, ka Paramo kungs tev mums ļoti labu prezentāciju. Man būtu jautājums Major kungam, kāpēc šeit pastāv tik liels atšķirības ar 2004. gada regulējumu. Fon Prošņkungam es vēlētos jautāt par kontroļu pieļaujamību. Kādas tad ir šīs galvenās problēmas? Kādā gadījumā nāks pārtraukt kontroli, ņemot vērā pašlaik spēkā esošās direktīvas? Labi. Došu tagad vārdu katram no ekspertiem uz divām minūtēm. Sāksim ar eh, Paramo kungu. Pirmkārt, kādā veidā vai kurš pārbauda to, vai noteikumi nav izpildīti, vai arī ir bijis kāds krāpšanas gadījums Pirmkārtām ir jāskatās uz to, lai tiktu atklāti visi uh, tiesību pārkāpumu vai krāpšanas gadījumi. Ir diezgan grūti pārbaudīt, kurš no uzņēmumiem pieturas pie priekšrakstiem un kurš to nedara. Ja par uh, eh, imī sistēmu ir runa, tad, nu, uh, protams, galvenokārt ir jāskatās uz to, vai ar šo sistēmu pietiek vai nē. Savā prezentācijā es pieskāros informācijas apmaiņas problēmai, Protams, imī sistēma ir perfekta, ja runa par informācijas apmaiņu, taču, ja runa par stāvstarpēju palīdzību, tad eh, ir jānodrošina administrītīva sadarbība. Tā ir nesen uzsākta, un ja mēs domājam par to, vai ar imī pietiek, tad ir jāatcerās, ka nevienmēr pietiek ar informācijas apmaiņu, ir jāiet mazliet tālāk. Tagad par uzņēmumu solidāru atbildību. Uh, un par līgumslēdzēju solidāru atbildību. Ir jādomā par to, vai tas nevarētu izrādīties kā šķēslis uzņēmumiem. Mums ir jādomā par to, kādas tiesiskas sekas būs šādai kārtībai, ja eh, dalība valstīs vēl nav ieviesta attiecīga sistēma. Tāpat arī ir jādomā par sekām, kādas radīsies dalība valstīs, kur jau ir pieņemti kādi noteikumi. Šeit arī noteikti varēs vērot eh, kādas sekas. Darba inspekcijas pieredze ir norādījusi, ka šeit neradīsies um, nekāds ekonomisks apgrūtinājums. Šeit ir runa par to, kā šīs kontrolas tiks izpildītas. Ir jādomā par to, kurš darba ņēmējs vai uzņēmums uzņemsies atbildību. Manuprāt, šī kolektīvā atbildība cilvēkiem liksies draudoša, un līdz ar to no tā nekāda labuma nebūs. Līdz ar to mm, visticamāk no tirgus tiks izslēgti tie uzņēmumi, kas neievēro noteikumus. Stingrākos noteikumus noteikti vajadzētu izlīdzināt, lai tie uzņēmumi, kas ir kontrolēti un kas uh, kā izrādās viss ir veikuši pareizi, nu, lai tad viņi arī um, saprastu, ka viņi ir izpildījuši visus atbildības priekšrakstus. Tajā pašā laikā vajadzētu arī paredzēt sankcijas tiem uzņēmumiem, kas nav izpildījuši priekšrakstus. Es varu atsaukties uz šo Cibeles projektu. Šeit bija runa par to, ka nevienmēr sankcijas var piemērot eh, pārobežu gadījumos. Spānijā ir tūkstošiem dažādu sankciju, kuras nav varējušas tikt piemērotas, un šī situācija noteikti nav patīkama. Paldies! Fon Proišina kungam vārds. Paldies! Vispirms runāšu par kontrolas eh, jautājumu nākotnē mums vajadzētu paskatīties uz 16. pāntu, tur ir runa par papildu jautājumu sistēmu. Tas te ir runa par uzņēmumiem izcelsmes valstīs, eh, kuriem var uzdot papildu jautājumus, nosakot arī termiņus. Eh, šie termiņi savukārt parādās 6. pantā, kur ir runa par imī sistēmu nevienmēr būs iespējams noskaidrot visus jautājumus uz vietas, piemēram, celtniecības objektā ir ļoti grūti kontrolēt to, kas ir pieņemts līgumā ar izcelsmes valsts uzņēmumu. Bieži vien e, šis līgums tiek pārkāpts, un līdz ar to visa šī situācija kļūst apšaubāma. Tad, tad ir jautājums par to, vai ir jāizpilda izcelsmes valsts noteikumi. Devītais pants arī ir ļoti svarīgs. Te ir runa par atklāta saraksta jautājumu. Pašlaik uh, Tas ir slēgts saraksts, mēs dotu priekšroku atvērtam sarakstam. Šeit rastos iespējas iekļaut tādus tehniskus nosacījumus, kas līdz šim šajā sarakstā vēl nav parādījušies. Tas nozīmētu arī to, ka, um, ja direktīva tiek mainīta, tad nāktos mainīt arī uh, visus nacionālos tiesību aktus, un tad paiet vismaz pāris gadi pirms būtu spēkā noteikumi, kurus varētu piemērot uz vietas un varētu atrisināt visas problēmas. Mums būtu jāzina visi fakti, pirms mēs varam īstenot šo direktīvu. Tāpat arī mums ir jādomā par mm, cauradzamību. Atkal pieminēšu celtniecības objektu, jo, objektu, jo tas ir vienkārši piemērs. Mm, bieži viena uh, ir ārkārtīgi grūti saprast, no kurām valstīm nāk šie uzņēmumi un kurš tieši ir pārstāvēts šajā celtniecības objektā. Tieši tāpēc mums vajadzētu šās problēmas pārvarēt, mums vajadzētu sadarboties ar citu valstu kolēģiem. Pašlaik šī procedūra ir sarežģīta. Vēl vēlētos norādīt uz trešo pantu, Šeit ir runa par administratīvo sadarbību, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Es domāju, ka mums vajadzētu visiem strādāt, lai nonāktu pie rezultāta. Mums vajadzētu pārdomāt, ko tad īsti mēs vēlamies, vai mēs vēlamies īstenot šo nosūtīšanu vai nē. Much, Paldies, Majorkungam vārds. Vēlētos uh, nedaudz papildināt to, ko teica Švāba kungs attiecībā uz uh, nosūtīšanas definīciju un tās atšķirībām sociālā nodrošinājuma tiesību aktos un uh, šo definīciju, kas ir paredzēta trešajā pantā. Saturs pēc pirmāts uzmetiena šķiet ļoti līdzīgs, taču es vēlētos jums norādīt uz problēmu, pamatojoties uz to, kas ir pieminēts 883. pantā sociālajā nodrošinājumā. Bēļģijas, Francijas un Spānijas institūcijas bija pieņēmušas, ka šeit ir runa par nosūtīšanu, ja darba devējs, kurš nosūta šos darbiniekus, nodrošina vismaz 25% apgrozījumu uh, šajā nosūtīšanas valstī. Polijā uh, Mums ir eh, dalība valsts tiesu judikatūra, kura runa par 883. panta piemērošanu. Vroclavā, piemēram, apgabala tiesa ir pieņēmusi spriedumu, un tas ir arī atkārtots apelācijas tiesā, un tur ir teikts, ka visi nosacījumi ir izpildīti, ja eh, darba devējam polijā ir uzņēmējdarbība 7-8% apmērā no kopējā apgrozījuma. Līdz ar to bieži vien ir tādas situācijas, kur šiem uzņēmumiem ir savādāki uh, apgrozījumi dalībvalstī. Tāpat arī ir arī iespējas, ka uh, darba devējs var pierādīšanu nosūtīšanu, pat ja viņam ir tikai 2-3% apgrozījuma uh, šajā valstī. Es uh, biju Bukarestē pirms kāda laika, un es uzzināju, ka uh, kāds uzņēmējs, kas vēlējās eksportēt, saņēma uh, veidlapu, kur bija teikts, ka ir vajadzīgs 35% apgrozījums šajā valstī. Tas nozīmē, ka mums ir viena direktīva, viens pāns, bet atšķirīgās dalībvalstīs atšķirīgas iestādes šo pāntu interpretē pilnīgi atšķirīgi. Ja mēs tagad ieviesīsim vēl vienu definīciju, kas ir ļoti līdzīga vienai, kas jau ir spēkā, mēs radīsim vēl lielāku hausu. Es vēlētos norādīt, ka iespējams būs eh, tādas polijas iestādes un Vācijas iestādes, kas varēs izmantot eh, šīs definīcijas uh, pilnīgi atšķirīgi. Vēlētos teikt, ka uzņēmējiem uh, Eiropas Savienībā vispār nav bail no kontroles. Šādas kontroles jau tiek veiktas. Šeit ir runa par to, ka uzņēmēji no Austrumēropas vai arī vispār no Eiropas uh, nedrīkst tikt aplikti ar papildu pienākumiem, kas būtu saistīti vēl ar papildu izmaksām. Tieši par to šeit ir runa. Tagad eh, daži vārdi par eh, pirmo veidlāpu. Es atvainojos, ka es izsakos dažādās valodās. Man būtu viens konkrēts priekšlikums. Trešajā pāntā mums vajadzētu definēt, ka Par nosūtīšanu būs runa tikai tad, ja tiek izsniegta viena noteikta veidlapa. Jums bija tieši šāda praksa Vācijā kopš 2004. gada. Šī praksa bija ļoti labā. Vācijas muitas iestādes, nu, varbūt, ja šeit stāstu muļķības, jūs man varēsiet izlabot, bet, ja ir paredzēta viena veidlapa, tad tiek pieņemts, ka eh, šeit ir runa par nosūtīšanu. Uh, Lūdzu, pieturēsimies pie šīs vienotās definīcijas. Pašlaik to apstiprina arī tiesas judikatūra. Tas būtu viss. Paldies! Nu, man patiešām prieks, ka diskusijas ir izvērtušās tik uh, interesantas. Un cerams, ka uh, divus stāvus augstāk pēcpusdienā jūs varēsiet tās turpināt. Uh, Eh, tagad došu vārdu Jonsona kungam, varbūt jūs varētu izteikties tā pavisam īsi, jo mums vēl ir jāizskata vēl viens darba kārtības punkts un referenti jau gaida. Tāpat arī es vēlētos dot eh, vārdu Turins kundzei. Jonsona kungs, lūdzu. Izteikšos īsi, jo ļoti daudz jautājumus var atbildēt ar jau iesniegtiem grozījumiem. Tika runāts par šo zviedru modeli, manuprāt, tas ir drīzāk Ziemeļvalstu modelis. Dānijā un Zviedrijā nav algu likumu, nav nekādu tiesību aktu, kas runātu par algām. Tāpat arī nav nekāda mehānisma, kas noteiktu, ka darba koplīgumi ir saistoši. Un īstenībā šie darba koplīgumi nenodrošina uh, nekādu aizsardzību algām. Zviedrijā, un tas attiecas arī uz Dāniju, kopā ir apmēram 600 dažādu koplīgumu, un tie um, parāda dažādas reālijas darba tirgū. Algu regulēšana atšķiras ārstiem un celtniekiem, piemēram. Visi, kas pārzina darba tirgu, ļoti labi zina, ka visos darba tirgos ir tādi kā apakštirgi. Nu, es labprāt būtu pilots, bet uh, diez vai visi gribēs sēsties manis vadītajā līdmašīnā. Uh, Par cauradzamību runājot, es domāju, ka mēs visi varam būt vienisprātis. Nosūtīšanā noteikti ir vajadzīga cauradzamība. To jau eh, referenta ir minējusi. Tajā pašā laikā, kā jau es pieminēju, ir 600 atšķirīgi koplīkumi, daudz gadu laikā tie ir attīstījušies, dažos gadījumos tie runa par um, simts gadiem. Uh, Līdz ar to eh, šos līgumus padarīt caurzi mums ir diezgan sarežģīti, bet mēs tomēr mēģinam to darīt, neskatoties uz to, ka nav Eiropas līmeņa likumdošana šajā jautājumā. Es neiedziļināšos tagad pantu tekstos, jūs visi esat saņēmuši grozījumus. Es būšu šeit visu dienu, būšu arī bārā, tā kā varēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies! Tagad es vēlētos izmantot šo izdevību un pateikties visiem runātājiem par viņu prezentācijām un arī par ļoti labajām atbildēm uz jautājumiem. Turunens kundze, pavisam īsi, jo mums nav daudz laika. Jā, tik daudz, ko es vēlētos teikt, bet es uh, gribu norādīt, ka piekrītu tiem, kas teica, ka no juridiskā viedokļa šī situācija varētu būt sarežģīta, jo mums ir sākotnējā direktīva direktīva un tagad īstenošanas direktīva mums ir Roma 1 un jāskatās arī par sociālā nodrošinājuma aspektiem. Tā tad ir uh, vēl arī aģentūra darbinieki un ir īpaši direktīva par uh, šiem darbiniekiem. Uh, tā kā šī situācija jāizvērtē. Um, Majora kungam es gribu teikt, ka šeit būs speciāls likums. Ja šeit tiek definēts jēdziens norīkošana darbā, tad ir jāskatās, kāda ir situācija. 96. direktīvā ir plašāka direktīva, šeit ir jāskatās uz konkrētiem gadījumiem. No mana viedokļu šeit nebūs dažādi režīma līmeņi, bet tiks konkretizēts, kas ir šeit domāts. Tātad tiks paskaidrots uh, konkretizēta definīcija, kas ir 98. direktīvā. Es uh, uh, augstu vērtēju arī ēnu referentu teikto, es visu atzīmēju. Tāpat mēs sadarbojamies ar nodarbinātības komiteju, vēlos pateikties mūsu uh, viesiem, kuri uzstājās, un es domāju, ka mums jāpanāk ir pareizais līdzsvars. To, uz to visi norādīja, bet mums arī jāpatur prātā, ka pašreizējā situācija ir nelīdzsvarota. Darba tirgus nedarbojas, un mums ir situācija jālabo, lai atjaunotu līdzsvaru. Paldies! Paldies! Jā, mums arī ir komisijas pārstāvi šeit, Krītkungs un Vienstrona kungs. Diemžēl es aizmirstu to pateikt, bet jums noteikti būs iespēja vēl par e, šo priekšlikumu runāt, kad Turunens kundze mūs iepazīstinās ar savu atzinumu kas tiks nosūtīts tūkošanai šodien, man šķiet, un 10. oktobrī mēs izskatīsim atzinuma uh, projektu un 6. novembrī mēs izskatīsim grozījumus. Paldies visiem, kas organizēja šīs dienas uzklausīšanu. Līdz ar to esam izskatījuši 11. darba kārtības punktu. Lūkšu visus, kas uh, atstāja zāli darīt to pēc iespējas klusu, un mēs turpināsim uh, izskatīt. Uh, mūsu darba kārtību un runāsim par nākamo darba kārtības punktu. That was very good, um, very good, a model, a model hearing. I remember. Discussions, please... Ja vēlaties kaut ko apspriest, tad lūdzu dariet to aiz šīs zāles durvīm, jo mums ir jāturpina darbs un atlicis vairs pavisam maz laika. Lūdzu, lūdzu, kolēģi, turpināsim darbu. Now, Mr. Trzaskowski um, has presented his... Traškovska kungs mums ir iesniedzis atzinuma projektu. Mēs to saņēmām vēl pirms vasaras atvaļinājuma. Tagad mums ir jāizskata grozījumi un runās uh, Vailers kundze, Čacima Kākis kungs, Rūlis kundze, es pats runāšu. Mums ir uh, jābūt ļoti lakoniskiem, jo tiešām ir atlicis pavisam maz laika. Tagad vispirms vārds Traškovska kungam, kurš mums uh, īsumā pastāstīs par iesniegtajiem grozījumiem. Paldies! Es domāju, ka mums bija ļoti daudz darba konstitucionālo lietu komitejā pie Banku Savienības izveidas, bet uh, šoreiz jūs esat to vēl pārspējuši iesniedzot 1500 grozījumus. Es domāju, ka um, vajadzētu visus vispār pieejamos dokumentus padarīt par atkārtoti izmantojamiem. Un uh, jāsaka, varējām konstatēt, ka komisijas priekšlikums iet pareizā virzienā, lai nodrošinātu cauradzamību pilsoņiem un Uh, arī nodrošināt zināmu komerciālu ieguvumu. Es pateicos visiem grozījumu iesniedzējiem, kas palīdzēja mums izanalizēt noteikts problēmas padziļināti. Mēs arī gatavojam šobrīd kompromisa priekšlikumus. Vispirms par mašīnu lasāmu formātu Uh, jā, tiešām šeit ir nepieciešami zināmi precizējumi, un tādēļ es esmu sagatavojis grozījums par tehnoloģisko neutralitāti un tās nodrošināšanu. Tāpat mēs atbalstām kopējo ziņojuma ievirzi, bet um, te pašā laikā ņemt uh, jūsu priekšlikumus noteikti zināmus izņēmumus mašīnu lasāmā formātas sakarā, un arī komisijas iecerē ir līdzīga. Šis uh, uh šādi varbūt tie gadījumi, kad ne vienmēr var izmantot uh, mašīnu lasāmo formātu vai kad šāds formāts ir pārāk dārgs. Uh, šeit arī valsts iestādēm varētu būt bažas, par to, ka prasības var būt pārāk smagnējas atsevišķos gadījumos, un to es esmu paredzējis iestrādāt kompromisu grozījumus, runājot par izmaksām. Es atbalstu komisijas priekšlikumu par to, ka e, datu publiskošanas izmaksām ir jābūt pēc iespējas zemām Mm, bet komisija paredz arī gadījumus, kad šīs izmaksas varētu būt augstāks, ja valsts iestāde atgūs dažu daļu no izmaksām, iekastējot uh, maksu par atkārtotu dokumentu izmantošanu. Tāpat šāds augstāks izmaksas varētu paredzēt kultūras iestādēm. Uh, papildus uh, finansējums varētu būt nepieciešams arī direktīvas ieviešanai, un par to es runāju kompromisa grozījumos, paredzot iespēju um, veikt investīcijas infrastruktūrā, un šos izdevumus varētu ņemt vērā aprēķinot izmaksas. Runājot par personas datu aizsardzību, daudzi no jūsu grozījumiem ir iesniegt par šo jautājumu un esam diskutējuši par atkārtot izmantošanu un tās saistību ar datu aizsardzības principiem un arī šķiet, ka šeit varētu veikt zināmus uzlabojumus. Un Rūlis kundze un Engstrēms kundze, piemēram, runā par šiem jautājumiem. Tālāk par to, uh, par tiem datiem, kas varētu tikt uzskatīt par tīri statistiskiem un kas varētu novest pie situācijas, ka persona vai personu grupa ir viegli identificējama šai ziņā. Es domāju, ka personalizācija šādos gadījumos varētu būt aizgājusi par tālu, jo šis, šī situācija jāplūko arī no datu aizsardzības viedokļa. To mēs noteikti ņemsim vērā strādājot pie kompromisu grozījumiem. Tālāk par kultūras iestādēm. Šeit attieksmei vajadzētu būt atšķirīgai. Par to eh, pie tā īpaši strādā kultūras komiteja, un mēs eh, vienojāmies par to, kā attieksmē šeit jābūt ir atšķirīgai, un mēs arī ņemsim vērā uh, piemēram, kolēģe Ferheiena ierosinātos kompromisus par šo jautājumu. Vēl divi jautājumi par uh, publiski finansētiem pētījumiem. No šī aptvēruma ir izslēgtas pētniecības iestādes, bet mēs varētu lūgt, lai komisija sniedz paskaidrojumu par šo jautājumu Un vēl jautājums par vadlīnijām. Komisijas pārstāvi gan zālē nav, bet mēs vēlētos, lai komisija sagatavot vadlīnijas, paskaidrojot noteiktus punktus. Tomēr mēs nevēlamies, lai šīs vadlīnijas būtu pārāk tālējošas, jo tas varētu tikai situāciju sarežģīt. Mēs nevēlamies tādu situāciju, ka mūsu kompromiss par marģinālajām izmaksām vai digitalizāciju tiktu neutralizēti. Šos divus jautājumus mēs varētu nosūtīt komisijai, lai uh, mūsu, saskaņot mūsu pieeju šai darbā. Uh, es uh, gribu teikt, ka tie grozījumi, kas nav pretrunā ar atkārtotas izmantošanas debatēm, uh, tiks ņemti vērā vai nu pilnībā iekļaujot šie, šos grozījumus, ir īpaši runājot par kultūras iestādēm, vai arī daļēji iestrādāt kompromisu grozījumos. Paldies! Priekšstādātājs man vajadzēja norādīt ka mūsu zālē ir Ričards Svetenems, kurš, kurš ir zālē. Un tagad es došu vispirms vārdu ēnu referentiem īsām atbildēm. Vispirms vārds Vailers kundzēm. Paldies, priekšsēdētāji. Varu izteikties pavisam īsi. Jo jau pirmajās debatēs es minēju, ka uzskatu, ka šie pirmsākumi ir ļoti labi. Uh, Man ir jāiesniedz salīdzinoši maz grozījumu. Protams, šie iesniegtie grozījumi būs gana svarīgi, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka referenta teiktais ir visnotaļ pareizi. Es ietu pat mazliet tālāk. Jūs teicāt, ka dalību valstīm vajag eh, pašām izlemt. Es domāju, ka mums nevajag nekādu atsevišķu iestādi. Es domāju, ka pietiek jau ar esošajiem resursiem dalību valstīs. Bet, ja jūs tā formulējat, ka tas ir jāizšķir centrāli, nu, tad, protams, es to varu arī akceptēt. Uzskatu, ka gandrīz visās dalībvalstīs, ne tikai Vācijā, ir pietiekami daudz resursu. E, par divu gadu ziņojumu. Es domāju, ka šeit parādās arī vadlīnijas. Ja šīs vadlīnijas mēs izslēgtu, Tad referents šķiet vēlējās e, ziņojumu gatavot katru gadu. Bet, ja mums ik pēc diviem gadiem ir jāsaņem ziņojums, tad tam ir jābūt tādam pamatīgam. Tāpat arī mums ir jāpaskatās, vai ar šīm vadlīnijām pietiek, vai varbūt tās ir pārāk neskaidras, vai tās ir pietiekami saprātīgas. Uzskatu, ka to varētu uh, iekļaut šajā divgadējā ziņojumā, un tad arī varētu pēc tam um, realizēt reformas. 38. es arī varētu akceptēt. Vēl noslēgumā Protams, ka izmaksām ir jābūt zemām. Nedrīkstētu būt tā, ka šeit parādās milzīgi izdevumi, taču noteikti šeit eh, parādīsies tāds kā caurums, jo mēs taču sakām, ka pašvaldībām ir jāizdzīvo. Nu, iespējams, mēs šeit kāpjamies soļi, soli atpakaļ, ka mēs uh, ļaujam pašvaldībām pašām rīkoties. 39. grozījums man tā īsti nepatīk, bet kopumā sakot, šis ziņojums ir ļoti labi izdevies. Thank you, Mr. Lietas, paldies, Čatsimā Kakas kungs. Paldies, priekšādātāji. Es varu atbalstīt šos trīs punktus, ko minēja referents vai sagatavotājs. Pirmkārtām, šiem formātiem ir jābūt iespējamiem um, tehniskai lasīšanai, Šeit nav runa par uh, to, ka tie būtu roku rakstīti, tāpat arī ir jādomā par resursiem. Jā, jūs minējāt, ka ar tiem, kas pašlaik ir pieejami, ar to pietiek. Jā, manuprāt, pietiktu ziņojumu rakstīt arī ik pēc trīs gadiem, bet noteikti mēs šeit atradīsim kompromisu. Dalību valstīm nedrīkstētu uzlikt pienākumu visu digitalizēt. Dalību valstis vajadzētu uh, Dalībvalstīm vajadzētu dot iespēju rīkoties tā, kā tām ir ērtāk. Un, ja tas tomēr notiks, tad, protams, ir jāpieturās pie vienveidīgiem standartiem vai pie viena un tā paša formāta, tā lai mēs varam visu pētīt arī mm, neskatoties uz valodu. Te ir runa par 38, 39 un 51 grozījumu jebkurā gadījumā nedrīkstētu prasīt eh, papildu maksu. Jūs esat pret izņēmumiem. Es uzskatu, ka ir eh, tādas eh, vietas kā, piemēram, muzeja, bibliotēkas, arhīvi, kur šādi izņēmumi ir iespējami. 44. grozījums. Attiecībā uz pētniecību mums noteikti vajadzētu pieturēties pie subsidiatātes principa. Pētniecības pamatprogrammu esam līdzfinansējuši, šeit parādās ļoti skaidri noteikumi. Tur, kur ir Eiropas Savienība parakstījusies, tur tad arī ir jābūt šādiem skaidriem noteikumiem. Ja runa par dalību valstīm, kur, piemēram, Kīpra finansē pētījumus, un tad pēc tam pieprasa, kas eh, tiks darīts ar nodokļu maksātāju naudu, nu tas ir Kīpras ziņā. Uh, Ja ir runa par Eiropas eh, Savienības finansēm, tad, protams, šeit mums ir vajadzīga skaidrība, un dalību valstu finanses savukārt ir subsidiritāts jautājums. Un tas būtu viss. Rūlas kundze. Es arī vēlētos pateikties referentam, taču vēlētos skaidri norādīt uz sekojošo. Jūs minējāt par pilsoņu piekļuvi. Par šo, to šeit nav runa. Šeit ir runa par uh, Eh, valsts datu izmantošanu. Tātad te ir runa par komerc lietotāju tālāk izmantojumu. Vailers kundze, protams, izklausās ļoti labi, ka MVU ir jānodrošina labāka piekļuve. To es atbalstu. Taču, ja mēs paskatīsimies uz realitāti, tad te parādās Google, TomTom, Facebook, tad šeit ir runa par pavisam citiem lielumiem. Uh, Nu, ne tikai tie, jo šiem, protams, ir vislielākās intereses to darīt. Līdz ar to šie dati var tikt atkārtot izmantoti un pilnīgi noteikti šeit parādās arī papildu ienākumi. Es domāju, ka šeit mums ir jādomā arī par papildu izmaksām. Ir jāatcerās, ka uh, Eh, ekonomikā parādās ārkārtīgi lielas problēmas. Daudzās dalībvalstīs mums ir jācieš no milzīgiem parādiem. Daudzās eh, dalībvalstīs tiek, slēgtas, tiek slēgti grāmatu veikali, arī citi uzņēmumi. Es domāju, ka mums vajadzētu mm, at, noņemt slogu no nodokļu maksātāja. Vajadzētu padomāt, kas notiks tad, kad šie dati tiek izmantoti komerciāliem mērķiem. Uh, Protams, ja e, šie dati tiks izmantot komerciāliem e, mērķiem, tad šiem izmantotājiem arī ir jāmaksā. Galu galā viss tas tiek finansēts ar nodokļu maksātāju naudu, un ja runa par privātu izmantošanu un privātiem ienākumiem, tad šeit ir jāparedz arī maksa. Es uzskatu, ka e, šo problēmu varbūt esam atklājuši mazliet par vēlu. Es arī biju mazliet naiva, tad pirmām kārtām mēs runājām par pilsoņu piekļuvi, bet tajā pašā laikā ir jāatcerās arī, ka uh, komisijas priekšlikums nav pārāk viegli lasāms, nav lasītājiem draudzīgs, un ja mēs to tā vispārīgi lasām, tad bieži vien mm, neredzam detaļas. Es eh, pēc tam rūpīgāk pārlasīju šo eh, priekšlikumu un pēc tam arī koriģēju savus grozījumus. Es uzskatu, ka šie mani grozījumi ir vissaprātīgāk veidotie, un tie arī būtu jāatbalsta. Okay, Mrs. Mahajan is next. Mahajan, kundze. Un arī es vēlētos dažus komentārus izteikt. Paldies! Es biju referente kultūras komitejā par šo jautājumu. Tieši tāpēc esmu iesniegusi arī varbūt mazliet vairāk grozījumu šīs komitejas ziņojumā. Es domāju, ka šeit nav runa tikai par informācijas piekļuves likumu. Šeit galvenokārt ir runa par kritērijiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šie dati tiek nodoti tālāk un var tikt izmantoti tālāk. Pirmkārtām šeit ir runa par komerciālu lietošanu. Un, piemēram, ja es kā privāta persona vēlos eh, saņemt šādu informāciju un vēlos to saņemt digitālā formātā, nu, tad īsti šeit eh, šī direktīva nebūs atbilstoša. Šeit ir runa par komerciālu pielietojumu. Tieši tāpēc ir jāņem vērā vairāki punkti. Uh, Jā, protams, šeit parādās ārkārtīgi liels ekonomiskais potenciāls, ja ir iespējams šādus um, datus tālāk izmantot. Protams, uh, kā Rūlas kundze teica, šeit ir jādomā par to, kurš tad gūs labumu. Te ir, protams, runa par dažādiem novatoriskiem uzņēmumiem, novatoriskām aplikācijām tā tālāk. Tas viss izklausās ļoti labi. Nesen biju Amerikā un arī dzirdēju par to, kas pēdējos gados ir kļuvis iespējams. Uh, Daudzi uzņēmumi eh, lec eh, gaisā no prieka, tad, kad viņi var iegūt šādus datus un ar tiem strādāt, bet ir jāatcerās, ka galvenokārt šeit ir runa par lieliem uzņēmumiem, nevis par maziem. Kultūras mantojuma digitalizācija. Di direktīvā tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Proti, mums vajag paplašināt šo, šīs direktīvas aptvērumu, ietverot arī kultūras nozari. Mēs runājām par Eiropānu un arī par citiem digitalizācijas projektiem. Šeit vajadzētu nodrošināt atbalstu uh, ne tikai privātiem uzņēmumiem, bet arī citiem uh, šādiem digitalizācijas projektiem. Neviens īsnībā nevēlas finansēt digitalizāciju kultūras mantojumā. Tieši tāpēc varbūt kultūru mēs varētu šeit uh, ielikt izņēmumos. Uh, Jāatcerās, ka visi līkumi nevar būt mūžīgi, un tieši tāpēc šie grozījumi, kurus esmu iesnāgu, iesniegusi, runā par digitalizācijas procesu turpināšanu. Es domāju, ka mums izdosies panākt vienprātību. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus, tāpēc, ka uh, vajadzēja mazliet paskaidrot uh, direktīvas formulējumu. Uzskatu, ka direktīvas formulējums uh, nav īsti atbilstošs pašreizējai situācijai. Mums vajadzētu ņemt ārā tehnoloģiju neitralitāti. Kā jau es teicu, mēs nedrīkstam šeit noteikt nekādu konkrētu standārtu. Mums ir jāpareidz iespēja valstī nodrošināt digitalizāciju, un, protams, ka šeit ir jāparedz ieguvis iespējas, bet šis tehnoloģiju neutralitātes jautājums noteikti ir svarīgs, un varbūt mēs varētu šeit rakstīt konkrētus standārtus vietā. Par neatkarīgām iestādēm. Es esmu iesniegusi grozījumus, kur tiek teikts, ka, protams, pastāv daudzas iespējas vai kontrolas pasākumus, tieši tāpēc nevajag radīt jaunas centrālas iestādes. Vajadzētu izmantot jau esošos resursus. Bet, kā es teicu, šīs eh, konkrētās metodas ir jāatstāja dalību valstu ziņā. izmaksas. Šeit redzu nepieciešamību attiecībā uz muzejiem, universitāšu bibliotekām un arhīviem uh, nodrošināt tiem apmaksu. Nevajadzētu būt tā, ka izdevumi muzejiem ir milzīgi. Galu galā, ja runa par tādiem datiem, ko pašvaldības jebkurā gadījumā izmanto, piemēram, zemes grāmatas un tā tālāk, tad eh, šīs izmaksas vajadzētu sekt pašvaldībām. Ir jāatcerās, ka te ir runa gan par infrastruktūru, gan par cilvēku resursiem. Mm, šie dati galu galā ir jāapstrādā un jāsagatavo. Ja dati tiek eh, nodrošināti piekļuvēji sākotnējā formā, tā neapstrādātā formā, tad eh, vajadzētu būt tā, lai tiek nodrošināta arī šo datu apstrāde, un tas šajā direktīvā noteikti ir jāparedz. Ir jāsaka, ka vairākās dalību valstīs ir atsevišķi noteikumi attiecībā uz datu nodošanu publikai. Tāpat arī ir PRS direktīva, kur tiek runāts par datu apstrādi tālākai izmantošanai. Mm, dažās dalībvalstīs eh, abas šīs lietas ir ietvertas vienā tiesību aktā. Uh, bet, nu, protams, ir jāņem vērā visas šīs dalībvalstu atšķirības. Paldies! Jā, mums tiešām ir burtiski ierobežots laiks. Svetenhena kungs, vai jūs arī vēlaties kaut ko teikt, bet tiešām ļoti īsi. Es ļoti atvainojos, jūs varbūt jau runājāt. Ja komisija atbildēs, tad varbūt Runātāja ir izsais mikrofons. Ja, direktori sind. Ich bin nämlich auch davon aus. Mm, varbūt komisija varētu pastāstīt, eh, par ko tad īsti šeit ir runa. Es arī biju pārliecināta, ka šeit nav runa par MVU. Īstenībā eh, Google un pārējie lielie uzņēmumi mm, visu var paveikt paši saviem spēkiem. Varbūt komisija varētu mazliet parunāt par intensitāti. Es centīšos atbildēt uz pāris jautājumiem, kas tika uzdoti komisijai. Pirmkārt, uh, valsts finansēta pētījumi šobrīd uh, ir izslēgti no direktīvas aptvērumu, un mēs arī negribam to mainīt. Iemesls ir tāds, ka īsi pirms vasaras atceļinājuma komisija apstiprināja politikas dokumentu, paziņojumu un rekomendāciju par zinātnisko informāciju, kur ir ietvērt virkne ierosinājumu par to, kā atvieglot piekļuvi šādiem dokumentiem. Es uh, piekrīstu pēdējai runātājai uh, par to, ka Google nav galvenais ieguvējs no mūsu priekšlikuma, jo ja ir jāmaksā nauda, tad uh, viņiem jau naudas netrūks. Patiesībā mēs uzskatām, ka sabiedrības ieguvums ir svarīgāks, ja informācija tiek piedāvāta par mazu samaksu vai bez maksas. Mums ir mūsu rīcībā Deloitte veikts pētījums, kur rezultāti ir pieejami internetā Eh, kurā ir norādīts, ka uzņēmumi, eh, valsts iestādes, kas eh, ir ievērojami samazinājušas maksu par informācijas pieejamību, ir ieguvušas daudz lielāku apjomu pieprasījumu nekā tie, kas iekasē lielu samaksu par informācijas pieejamu, un ieguvēji ir visi šajā gadījumā. Mūsu pieeja attiecībā uz atkārtotu izmantošanu uh, nekādi nav pretrunā ar datu aizsardzības uh, prasībām, un jums vajadzētu atturēties no uh, īpašu normu iekļaušanu šajā tiesību aktā par datu aizsardzību, jo ir paralēls darbs šobrīd uzsākts pie attiecīgās regulas komisijā. Jāsaka, ka šis priekšlikums nekādi neietekmē personu tiesības uz datu aizsardzību. Tālāk par maksām jā, ir zināmi izņēmumi. Uz šo jomu mums jāparaugās ciešāk komisija piekrīt tam, ka kultūras iestādes ir īpaši aizsargājama šai jomā, ņemot vērā to struktūru un atšķirīgās prasības, un mēs esam labvēlīgi noskaņoti uh, Eh, pret īpašu noteikumu paredzēšanu šīm iestādēm. Priekšsēdētājs man tagad ir atlicis laika tikai, lai informētu jūs par darba grafiku, jo šķiet, ka visu esam izdiskutējuši. Es eh, atbalstu tos, kas uzskata, ka ir nepieciešama lielāka elastība maksas noteikšanā un ka mums nevajag visu regulēt Tātad 11. oktobrī mēs balsosim par atzinuma projektu, līdz ar to mēs gaidām kompromisa grozījumus un, un arī jāņem vērā komisijas teiktais par datu aizsardzības aspektiem, kas tiks uh, noregulēti citā priekšlikumā, ko gatavo komisija. Tagad referentam vārds. Es ņemšu vērā kolēģu viedokli, tīpaši par digitalizāciju un ar to saistītajām izmaksām. Un, manuprāt, da, datu aizsardzības debatēm nevajadzētu mūs novirzīt no uh, mūsu mērķa, bet uh, šis aspekts tomēr ir jāņem vērā. Pateicos arī komisijai par sniegtajām atbildēm. Priekšsēdētājs pateicas arī tūkiem. Un mūsu darbs šajā rītsēdē ir bijis ļoti, ļoti auglīgs, un mēs pēcpusdienā apspriedīsim mm, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Paldies!